Mes chers collègues, bonjour! Labrīt, kolēģi! Man nav āmuriņa, saka priekšsēdētāji. Mes chers collègues, nous allons commencer. Dārgie kolēģi, sāksim darbu. Allez, prenez place. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Les advisors.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 ETP grupas konsultanti, jūs šorīt uzvedaties par skaļu. Allez, nous allons commencer, s'il vous plaît. Le projet d'ordre du jour. Ja nav nekādu iebildumu, mēs varam pieņemt darba kārtības uzmetumu. Jūs esat pārlieku skaļi. Ça y est, on peut commencer sérieusement, là? Mēs varam beidzot sākt darbu. Ļoti labi. Ja nav nekādu iebildumu, varam pieņemt darba kārtības uzmetumu. Priekšsēdētājs paziņojumi. savās dokumentu mapītēs atradīsiet koordinatoru lēmumus, kas pie, tika pieņemti 18. jūlijas sēdē. Šie lēmumi kolēģiem ir izdalīti, ir pieejami intranetā. Nu, tas katrā ziņā ir ekoloģiskāk izmantot šos virtuālos saziņas līdzekļus. E-komitejas lapā tas viss ir pieejams. Un ja šodien līdz 12.30 nekādas pretenzijas netiks celtas, tad transporta komiteja šos lēmumus uzskatīs par pieņemtiem. Gribēju tāpat paziņot, ka 2008. 96 uh, direktīva par infrastruktūru drošumu, uh, tās referente būs Ajūto kundze. Jūs dokumentos varat atrast direktīvas tekstu par um, infrastruktūru un ceļu drošību, un 10. janvāra transporta komitejas sēdē mēs balsojām, Un pēc eh, saskaņā ar mūsu pilnvarām, mūsu sarunu vešanas komanda Ajuto kundzes vadībā eh, veida sarunas ar padomi un komisiju. Transporta komiteja vienojās par pagaidu eh, starp institūciju vienošanos, balsojot 4. martā. Tālāk juristi, lingvisti pabeidz darbu pie teksta versijas. Uh, Un eh, tika sagatavota jaunā versija, jaunā redakcija, kurā tika iekļauti visi grozījumi, visas izmaiņas un arī eh, tādi lingvistiski grozījumi. Bet, ņemot vērā to, ka Ajuto kundze vairāk nav transporta komitejas locekle, mūsu kādreizējā referenta netika atkārtoti ievēlo, ievēlēta, un tādēļ Nu, tā tas parasti notiek līdzīgos gadījumos. Es piedāvāju šo vienošanos uzskatīt par pieņemtu, ja vien jums nav nekādu pretenziju. Ja jums tās ir, tad lūdzu to dariet zināmu mūsu komitejas sekretariātam līdz šīs dienas beigām. Dans cette salle, il y a Šodien pie mums ir ieradušies arī apmeklētāji laipni lūgti uh, tehniskās universitātes studenti no Vestfālenes, ko ir um, ielūdzis Ertuga kungs, laipni lūgti transporta komitejā, dargie studenti, un ļoti uzmanīgi šodien klausieties tajā, kas šeit tiks runāts, jo ir ieradusies prezidentūra, Somijas prezidentūra, uzstāsies turisma ministre un arī transporta ministre. Eh, es domāju, eh, tā ir ļoti vērtīga diena dienu un eh, sveiksim mūsu apmeklētājs šodien ar aplausiem. Et nous allons tout de suite commencer. Un tagad ķersimies pie darba. Došu vārdu prezidentūrai. Man ir liels gods un prieks dot vārdu Sanai Marinai, kas ir transporta un telekomunikāciju uh, ministre. Uh, un tāpat sveicu Katri Kulmunī, kas ir turisma un ekonomikas ministre. Es gribēju jūs laipni lūgt mūsu komitejā novēlēt panākums prezidentūras laikā. Es, protams, pieļauju, ka jums ir izvirzīts ļoti daudz prioritāšu. Un šī nedēļa jums ir visai piepildīta, cik saprotu. Mums šodien ir iespēja diskutēt detalizētāk par tām jomām, kas ir jūsu kompetencē, par jūsu prioritātēm un. Ir ļoti jauki, ka te mēs tagad esam trīs sievietes pie viena galda, kas darbojas šajā jomā. Un mēs varam demonstrēt, eh, ka transporta joma nav domāta tikai kungiem. Es jau iepriekš par to atvainojos. Un eh, mēs patiešām varam arī kaut ko virzīt uz priekšu šajā lauciņā. Ārkārtīgi daudz izaicinājumu, protams, ir transports, rada 30% no izmešiem. Visi runā par to, eh, ka ir jārīkojas steidzami klimata jomā un, protams, kopš 1990. Eh, gada transporta jomā nav izdevies ievērojami samazināt emisijas. Tādēļ ir jārīkojas nekavējoties, lai cīnītos pret šiem milzīgajiem pārbaudījumiem. Protams, jādomā arī par transporta uh, jomas sociālo dimensiju. Bieži vien, diemžēl, ir sastopams arī sociālais dempings. Uh, Un es ceru, ka šodien Somijas prezidentūra, jo Somija patiešām ir avangardā tehnoloģija jomā, varēs uh, runāt arī par uh, tādiem tehnoloģiskajiem jaunijā, jauninājumiem, novatorismu un uh, arī kaut kādus tādus vērtīgus ierosinājumus mums dot. Jādomā arī par jūrniecību un citiem transporta veidiem. Jāsaka gan ka būšu ļoti nepiekāpīga. Katrai no jums ir desmit minūtes, tad uzstāsies grupu koordinatori. Katram būs tikai pat divām minūtēm, lai uzdot jautājumus. Un tad ministrs varēs atbildēt, un uh, tālāk varēs uzstāties citi kolēģi. Laipni lūgti transporta komitejā, un tagad dod vārdu Marīnas kundzei. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Man ir liels prieks šodien būt transporta komitejā un uh, diskutēt par tādiem svarīgiem jautājumiem. Godātie deputāti, man ir liels gods un privilēģijas šodien uzstāties jūsu priekšā, runājot par Somijas prezidentūras prioritātēm Eiropadomē. Protams, ka Eiropas pilsoņus interesē transporta nozare, jo tā tiešā veidā ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Eiropas Savienība sastopas ar milzīgiem izaicinājumiem, ir nepieciešami praktiski un tādi tālajoši pasākumi, lai gan cīnītos pret klimatu pārmaiņām, gan arī sagatavotos uh, to iespējamai ietekmei. Un jādomā arī par uh, digitālā digitālo tehnoloģiju pilnīgu izmantošanu. Mums ir jārīkojas nekavējoties apņēmīgi un arī ar tādu zināmu kaismi. Jādomā par pilsoņiem, kādu lomu mēs visā tajā spēlējam. Mēs a, bruģējam ceļu jaunām idejām un parūpējamies par nepieciešamo transformāciju. Tas ir politiķu uzdevums. Eiropas Savienībai ir jāizteno tās vienošanās, par eh, kurām tā ir parakstījusies. Ir jāvilda uh, savi solījumi un pienākumi. Es domāju, ka Eiropas Savienība var pierādīt to, ka tā ir rīcības spējīga, uh, piedāvājot pilsoņiem augstu dzīves līmeni, labklājību un un garantējot tādu politiku, kas ir sociāli, ekoloģiski un ekonomiski ilgspējīga. Uh, Ja runājam tieši par transportu sektoru, jādomā par infrastruktūras uzlabošanu, emisiju samazināšanu un vislabāko digitalizācijas potenciālu izmantošanu. Runājot par transportu, Somija ir e, izvirzījusi četras strateģiskās prioritātes - digitāla transporta pakalpojumi, transporta automatizācija, bez oglekļa transports un datu ekonomika. Esmu pārliecināts, ka šeit varam panākt patiešām ilgspējīgu izaugsmu Eiropas Savienības līmenī. Ievērojamas un ātras emisiju samazināšanas ir nepieciešamas uh, transporta sektorā, lai mēs varētu panākt uh, ES klimata mērķus. Ir, protams, jāizmanto arī digitalizācija, lai uh, pakalpojums sniegšana varētu norisināties visvidēji um, uh, draudzīgākajā veidā. Mēs esam arī izvēlējušies transporta un komunikāciju nozares moto uh, vieda vīri savienojumi ilgspējīgai izaugsmai. Ir jādomā par jaunu uh, transporta politiku, kas būs vieda un ilgspējīga. Transporta pakalpojumi patiesībā ir tādas uh, konkurētspējīgas un uh, varētu teikt, veselīgas sabiedrības mugurkauls. Mums ir jāuzlabo mobilitāte un uh, jādomā arī par individuāliem transporta veidiem. Eiropai ir nepieciešami arī sadarbspējīgi transporta pakalpojumi. droši automatizēti uh, transporta veidi uh, ir patiešām jāievieš daudz plašākā mērogā, un automatizācija ir viens no galvenajiem veidiem, kā veicināt ilgspējīgu izaugsmi un il konkurēt spēju Eiropā. Ja runājam par transporta automatizāciju, tas var arī uzlabot drošību, efektivitāti un atrisināt vairākas samilzušas ekoloģiskās problēmas. Transporta sektors ir viens no pirmajiem, kur var labāk izmantot datus, lai varētu sasniegt taustāms rezultātus. Uh, Mobilitāte kā pakalpojums un autonomie transporta līdzekļi attīstās ārkārtīgi ātri. Un jādomā par tādiem datiem, kas izmaksā lētāk, ir videi draudzīgāki un uh, arī lietotājiem ērtāk izmantojami. Mums ir jāuzlabo piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem, automatizācijai un ir jābūt eh, arī labākai datu interoperabilitātei. Uh, Mēs vēlamies arī rosināt tādas debatas Eiropas līmenī par galveniem datu ekonomikas principiem. Mēs vēlamies arī uh, uzlabot Eiropas Savienības uh, pozīcijas, rīkojoties uh, klimata jomā. Eiropa varētu kļūt par uh, visi konkurētspējīgāko tautsaimniecību, uh, gan runājot par sociālo dimensiju, gan arī e, tautsaimniecību, kas rada mazu oglekļa nospiedumu. Jāizmanto automatizācija un digitalizācija arī samazinot emisiju daudzumu. Pārēja no uh, fosilā kurināmā tautsaimniecības uz tādu, kas uh, rada ļoti mazu oglekļa emisiju skaitu, ir jāveic, un transports, protams, šeit var sniegt būtiski ieguldījumu. Mēs šo jautājumu arī izskatīsim transporta padomē septembrī. Uh, Mēs esam apņēmušies turpināt darbu arī pie tiem likumdošanas aktiem, kas vēl nav pieņemti. Mēs vēlamies runāt par strateģiskām prioritātēm transporta sektorā. Ja runājām par sauszemes transportu, mēs turpināsim pieņemt, eh, pievērst uzmanību dzelzceļa pasažieru tiesībām un eiro viņetei, lai varētu pieņemt vispārējo pieeju. Mēs esam gatavi sākt arī sarunas par sociālo un tirgus pīlāru pirmajā mobilitātes pakotnē nākotnē, ja eh, jūs varēsiet vienoties par sarunu piešķiršanas mandātu. Jādomā, protams, arī par darbu pie TNT eh, un galu galā ir eh, jāpieņem vispārējā pieeja. Ja mums pietiks laika, mēs vēlamies arī uzsākt sarunas par TNT ar jums. Ja mēs runājam par elektronisko kravu transportu informāciju, EFTI arī eh, šeit vēlamies pabeigt diskusijas ar parlamentu un arī eh, gribam turpināt darbu pie pārējas uz vasaras un ziemas laiku. Pievēršoties aviācijas nozarē, mēs turpināsim eh, vest sarunas ar trešajām valstīm par dažādiem nolīgumiem un tāpat neatstāsim ārpus uzmanības loka arī aviācijas pasažieru tiesības. Šis priekšlikums iepriekš tika apspriests padomē pirms četriem gadiem, tā tad ir atkal jāsāk pie tā strādāt. Runājot par kūrniecību, mēs vēlamies uzlabot Eiropas Savienību starptautiskajā mm, jūrniecības organizācijā, un Eiropas Savienībai ir jābūt arī pārliecinošākai lomai ilgtspējas, digitalizācijas un automatizācijas īstenošanā. Somijas prezidentūras laikā mēs arī organizēsim vairākus pasākumus, lai varētu rosināt debats par uh, nākotnes cienīgu transportu un komunikāciju politiku. Mēs vēlamies arī jūs visus iedrošināt aicināt um, piedalīties šajā dialogā. Mēs arī organizēsim vairākas konferences kopīgi ar komisiju. Viena būs digitālas transporta dienas, uh, kur mēs runāsim par digitāliem risinājumiem transporta un mobilitātes lauciņā. Un uh, tāpat vēlamies reformēt Single European Sky nolīgumu, tādēļ tiks organizēta augsta līmeņa konference par šī nolīguma nākotni. Un būs arī augsta līmeņa konference par datu ekonomiku. Thank you Somijas prezidentūras laikā notiks arī divi transport, divas transporta ministru padomes. 20. septembrī um, notiks padome Briselē, lai varētu runāt par transporta aspektiem Eiropas Savienības stratēģiskās uh, uh klimata neitrālās ekonomikas ietvaros, un otra padoma notiks 2. decembrī. Runātāji gan piemin 3. decembrī arī Briselē, ja pareizi atceros. Trešajā vai varbūt otrajā sevi izlabo runātāja. Priekšsēdētājs kundze, eh, godātie deputāti. Jāsaka, ka Transports allaž ir piesaistījis sabiedrības uzmanību. Tādēļ mums ir jāsaprot, ka mūsu pieņemtie lēmumi ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Gan pilsoņi, gan arī nozara ļoti daudz sagaida no mums. Latiņa ir uzlikta ārkārtīgi augstu, un tas patiesībā liek mums vēl vairāk saņemties un strādāt aktīvāk, lai varētu uh, sasniegt kopīgi nospraustos mērķus. Jā, protams, manis uh, prezentētais darba saraksts uh, pierāda, ka mums ir darba pilnas rokas un es esmu gatava sākt strādāt. Mūsu sadarbība ar parlamentu, protams, būs ārkārtīgi būtiska, lai varētu panākt progresu. Tādēļ es ar lielāko prieku uzklausīšu jūsu uzskatus, kā parlaments un padome var labāk um, sadarboties, lai varētu pievērēt visus šos izaicinājumus. Un, kā jau pieminēju pirms tam, es uzskatu, ka viens no lielākajiem un galvenajiem izaicinājumiem varētu būt transporta sektora digitalizācija un tā padarīšana un mm, panākšana, lai tas būtu vidē draudzīgs un oglekļa neitrāls. Lielas paldies par uzmanību! Jā, nu desmit minūtes ir desmit minūtes. Ļoti labi. Jūs bijat ļoti disciplināti. Paldies! Jā, nu šī jau ir tāda ļoti piepildīta darba kārtība. Un jūs arī teicāt, ka ir jā, jāuzsāk pārmaiņas. Tā tad ir uh, jāpieliek punkts tukšai plēpāšanai, bet ir jāsāk rīkoties. Es domāju, ka mēs esam gatavi rīkoties un visi patiešām ir gatavi to darīt. Mēs esam sapratuši, uh, ka Laiks nestāv uz vietas, un viens no galvenajiem izaicinājumiem ir klimata pārmaiņas. Un tagad došu vārdu jūs kolēģei, um, turismu ministrei Katrī Kulmunikundzei. Um, Paldies, priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti. Esmu ļoti pagodināta un arī ļoti priecīga šodien būt parlamentā. Es uh, uzskatu, ka mums ir biežāk jātiekās Somijas uh, prezidentūras laikā. Uh, Un es eh, noteikti labprāt intensificēšu mūsu kopīgos darbus, lai panāktu augstāku konkurētspēju Eiropas Savienībā. Esmu ļoti priecīga šodien diskutēt par Somijas prezidentūras prioritātēm. Somija ir noteikusi ambiciozu mērķi eh, kļūt par viskonkrētsvīgāko sociāli iekļaujošo un eh, klimatam draudzīgo ekonomiku. Un mūsu mērķis ir uh, kopā strādājot, eh, panākt tādu kopīgu redzējumu par jaunu izaugsmas darba kārtību Eiropas Savienībā. Somijas prezidentūra uzskata, ka galvenie elementi ilgspējīgās attīstības darba kārtībā ietver uh, klimatneitrālās ekonomikas sasniegšanu, um, efektīv, e, efektīvs vienotais tirgus, modernizācija, inovācija, aktīva tirzniecības politika, kā ārējā ES konkrēta spējas stiprināšanas dimensija un arī jaunās prasmes un iemaņas mūsu kopīgiem pasākumiem ir jābūt vērstiem uz šo mērķu pārvēršanu par realitāti. Priekšsēdētāji, komitejas locekļi, uh, Esmu priecīgi šodien mm, pieskarties turisma jautājumam, kas ir eh, svarīgs strateģisks sektors potenciālai izaugsmai. Turisms ir ar pozitīvu ietekmi uz ekonomisko izaugsmi, veicina arī reģionālu attīstību un nodarbinātību. Um, turisms eh, dod 10% IKP un turisma nozarei tiek nodarbināta apmēram 12% kopējā darba spēka. Uh, Pēc mm, veiksmīgas Rumānijas prezentūras darba, kas mm, turpināja aktīvu diskusiju, arī mēs turpināsim šo darbu turismu jomā un Rumānijas prezidentūras laikā pieņemtie padomu secinājumi par um, konkurētspējas stiprināšanu turismu sektorā kā virzītāji, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi, eh, tika pieņemti, un tur eh, inovācijas, digitalizācija un um, prasmju izveide tika identificēti kā eh, pamatfaktori veiksmes nodrošināšanai turismu sektorā. Un galvenā prioritāte Somijas prezidentūras laikā ir turpināt strādāt ar padomu secinājumiem, ar, mēs eh, plānojam arī stiprināt un veicināt turismu nozars digitalizāciju. Mums ir nepieciešamas tālākas diskusijas eh, par to, kā attīstīt turismu Eiropā. Šīs diskusijas ir jāveicina gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Godami deputāti, digitalizācija ir strateģiska joma, eh, kas veicinās Eiropas Savienības izaugsmi, labklājības augšanu un nodarbinātības celšanos. Eiropas Savienībai nepieciešama uh, Eh, turismu politiku, kas būtu vērsts uz priekšu, kur mēs spētu tikt galā ar digitalizācijas uzdevumiem, un mums ir jādomā par to, kā maksimizēt ieguvums un kā izmantot visas iespējas, ko piedāvā turisms, lai iegūtu pilnīgi visi, gan uzņēmēji, gan ceļotāji, gan vietējie, vietējie iedzīvotāji. Galvenais jautājums turismam ir ir šāds. Kādi pasākumi būtu veicami no dalībvalstu puses un no komisijas puses, lai nodrošinātu turisma nozares izaugsmi un um, konkrētu spēju globāli? Godājumie deputāti, es gribētu runāt par trim galvenajām jomām digitalizācijas um, ziņā. Vispirms mums ir nepieciešams nodrošināt efektīvu datu pārvaldību turismu sektorā. Otkārt, ir jāizmanto digitālie tīkli un uh, jāizmanto visas inovācijas, kas parādās un kļūst pieejamas turismu nozarei. Treškārt, mums ir jātīsta digitālās kompetences un prasmes turismu sektorā un jāveicina arī MVU izaugsme šai ziņā. Apkopojot visiepriekš minēto, es gribētu teikt, sēkojošo, ka ir nepieciešama uh, E, ekonomiskā izaugsme, un izaugsme ir jābūt e, vidē draudzīga un ilgspējīgai. Un mums e, esam gatavi pārējai uz um, klimata neitrālas sabiedrības izveidi, mums ir darba kārtība, un mēs esam gatavi strādāt. Mums ir nepieciešams stiprināt konkurētspēju, strādāt ar sociālās iekļaušanas uzdevumiem un es eh, gaidu mūsu diskusijas, labprāt uzlaucīšu jūsu viedokļus, piedalīšos diskusijā par Eiropas Savienības turismu politikas nākotni. Lielas paldies ministras kundzei! Un šajā turisma komitejā eh, mēs uzskatām turismu par prioritāru sektoru un Arī eh, tiekoties ar koordinatoriem, mēs vienmēr pasīdrojam šo skatījumu, šo rakursu. Eh, mums ir jāveido šī nozara ilgspējīgāka un arī pieejama visiem. Un eh, ar šiem pēc šiem ievadvārdiem es esmu gatava uzsākt diskusiju. Vispirms došu vārdu koordinatoriem. Arī Nesko kungs no tautas partijas nav ieradies. Kas, kas viņu aizstās? Teners kundze, Divas minūtes katram koordinatoram ir jāizsakās ļoti precīzi un skaidri. Paldies priekšsēdētāji. Ministru kundzes. Liels paldies par prezentāciju, par ļoti ambicioziem plāniem, par transportu un turismu. Eiro viņete ir ļoti svarīgs jautājums gan Eiropas, gan valstu ekonomiskā mēs visi paļaujamies, gribam paļauties uz stabilu transporta sistēmu, tas nodrošinās izaugsmi, un arī mūsu pilsoņiem pamatvērtības ir saistīts ar iespēju izvēlēties visērtāko transporta veidu. Kā jūs tiksiet galā, kā jūs saskaņosiet vides aspektus un subsidiaritātes aspektu, ko jūs varētu teikt no, no, no, no šīs vispārējās pieejas puses? Tālāk par mm, vienotajām debesīm. Mēs no tautas partijas puses esam gatavi strādāt pie šī koncepta un pabeigt šo failu pēc iespējas ātrāk. Ja padome vēlēsies mūs atbalstīt, tad šīs vienoto debesu telpas izveide būtu milzīgs sasniegums gan visai Eiropai, Somijas prezidentūras laikā. Um, kolēģi Delī vēlāk uh, runās par mobilitātes paketi, uzdos savu jautājumu, bet uh, arī es gribu kaut ko pateikt. Mēs, uh, Tautas partijas grupa un arī citas grupas, runājot par mobilitātes paketi, esam dažādos, dažādās domās. Par digitalizāciju mēs jau 12 gadus ar to strādājam, un es esmu arī speciālists šajā jomā, esmu iepazinusies ar jūsu plāniem. Uh, un digitalizācijas mērķiem transporta sektorā. Varbūt jūs varētu nedaudz detalizētāk pastāstīt par šiem mērķiem. E, būtu labi, ja būtu viena vai divas iniciatīvas, ne tikai šīs te ar kravas pārvadājumiem saistītais fails. Ministra kungs, e, kolēģis, vēl jautājumu uzdošu vācu valodā. Jāsaka, ka, protams, transporta sektors un uh, mobilitāte ir uh, viena no Eiropas Savienības brīvībām. Es gribēju pavaicāt, kā mēs varam kopīgi sasniegt uh, Eiropas Savienības uh, mērķi, samazināt uh, it sevišķi Alpu reģionā Brenners tunelī CO2 emisijas. Paldies! Liels paldies! Erta kungs no Sociālis un Demokrāta grupas lūdzu. Jā, paldies, labrīt! Vēlreiz arī no savas brūces gribu sveikt abas ministras šeit parlamentā. Un uh, abas ministras uh, gan atbildīgas par transportu un par ekonomiku skaidri uh, norādīja uz to, cik svarīgi ir šī sektori kopēja ekonomikai, ka transports, mobilitāte un vīde, tas viss kopā ir jārisina un jāvirza. Lielas paldies par jūsu prezentācijām. Paldies jums abām. Man ir divi vai trīs jautājumi. Un ir skaidrs, ka Somijai ir zināma pieredze arī e, šāda veida datu ekonomikas apritēs. Jūs teicāt, ka mobilitāte ir kā pakalpojums un vēl digitālie pakalpojumi tika pieminēti. Uh, Šķiet, eh, šajā nozarē ir diskutēts eh, par šīm lietām, par šiem jaunajiem modeļiem. Es gribētu dzirdēt par Somijas pieredzi daudz vairāk. Tieši runājot par eh, viediem savienojumiem, ilgspējīgai izaugsmai Vai jūs varat varbūt minēt kādus piemērus no Somijas dzīves, ko jūs esat jau īstenojuši šīs institīvas ziņā un kāds bija rezultāts, kas bija viegli, kas bija grūtāk, ko varējāt labāk īstenot, kas negāja tik labi? Mums būtu ļoti interesanti zināt šo informāciju. Eh, tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums eh, ir. Eh, jūs runājat par šo automatizēto uh, vai bez, bez, bez transporta līdzekļu vadītāju sistēmām. Un tad jūs arī runājat par atsevišķiem failiem, piemēram, dzelzceļa pasažieru tiesību dokuments, un tas ir ļoti svarīgi arī šo jautājumu virzīt. Tā Vācijai tas ir svarīgi, un Tā tad tā ir pirmā mobilitātes pakete. Es īsti nepārzinu pirmās paketes saturu. Es saprotu, ka prezidentūra ir gatava virzīt šo jautājumu tālāk uz priekšu. Es gribētu no savas puses zināt nedaudz vairāk par jūsu idejām, par to, eh, kā eh, jūs domājat virzīt šos dzelzceļa dzelzceļa mm, transporta veidu, ko jūs darīsiet, lai tieši dzelzceļa joma uh, Arī visi, man bija ļoti daudz jautājumu, bet priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Paldies, ministrs kundze. Paldies, Ertug kunga. Naštegals kundze. Vai, es gribētu dot vārdu kolēģei mums ir kaut aizķeršanās, jo notiek kaut kāda jauna kandidāta izskatīšana ministra līmenī. Labi, nākamais jautājums. Lielas paldies, ka esat ieradušās Eiropas parlamentā. Paldies, ka devāt iespēju uzdot jautājumus par nākamās Somijas prezidentūras darbiem un plāniem. Man ir divīs jautājumi. Pirmais ir saistīts eh, ar jauno Eiropas Savienības eh, mm, parlamenta mandātu un ir jaunas grupas, un saskaņā ar jauno terminoloģiju mūsu grupa sauc Renew Europe, tātad atjaunotne, un mēs gribam kaut ko darīt savādāk, lai tiešām mēs eh, palīdzētu Eiropai atjaunoties. Uh, kā eh, Somijas prezidentūra plāno respektēt mūsu un mūsu jauno nosaukumu virzību šajā periodā un kā atšķirsies jūs darbi no iepriekšējām prezidentūram. Un otrs jautājums mums kā Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi ņemt vērā visu iesaistīto pušu intereses un valstu intereses, bet um, dažkārt mēs redzam, ka Intereses varētu arī atšķirties, ir dažādas intereses dienvidu, ziemeļa, austrumu, rietumu dalībvalstīm. Un eh, kādā veidā jūsu prezentūra godīga līdzsvaros visu šo iesaistīto interesu. Paldies! Paldies! Liels paldies! No zaļo grupas došu vārdu zaļo grupas pārstāvjiem. Paldies! Es arī sveicu kolēģis no Somijas, tiešām jūtamies pagodināti jūs uzņemt šeit Eiropas parlamentā. Es gribētu uzdot jautājumu ministrei, kas atbildīga par turismu nozari. Mēs e, saprotam, ka divriteņu turisma vērtība nav apstrīdama. Divi miljardi riteņbraucēju apceļo Eiropas Savienību katru gadu, nu, dodot 40 miljārdu eiro pieaugumu. Un tas ir norišana ir 50 tūkstoši darba vietas Eiropas Savienībā šāda turisma nozare, apakšnozare. Ko jūs plānojat darīt šajā jomā, kādā veidā veicināt šo ļoti vidē draudzīgo, ekonomiski ļoti svarīgo turisma apakšpaveidu? Un otrs jautājums ir transporta ministrei. Uh, Mēs visi saprotam, ka tad, kad mēs runājam par mobilitāti kā pakalpojumu, sabiedriskais transports un aktīvā mobilitāte ir centrālie pīlāri šai ziņā. Un, uh, kādā veidā jūs ņemsiet vērā šādu risku? Uh, individuālajā ziņā. Eh, pasažieru skaits vienā mašīnā, strādājot ar automātiskiem automobiļa, tad eh, varētu būt mazāk šis pasažieru blīvums. Mēs pat redzējām nesen kādu karikatūru, ka īstenībā varētu palielināties transporta līdzekļu skaits uz ielām, jo katrā būs mazāk pasažieru. Ko jūs darīsiet no savas puses, lai satiksmes intensitāte samazinātos eh, līdz ar mūsu virzību uz uz automatizētiem transporta līdzekļiem. Un otrs jautājums arī par transportu. E, tas ir saistīts ar aviāciju. Daudz no mums e, tiešām atbalsta šo virzību, ka vajadzētu e, palielināt nodokli aviācijas degvielai. Kādus eh, soļus jūs eh, plānojat eh, sakarā ar aviācijas degvielu jūsu prezidentūras laikā? Lielas paldies! Tālāk no EKR, ne, no IND, kom, komponuzos kungs, lūdzu, divas minūtes. Labdien! Jā, man nelie, nedaudz sarežģīts uzvārds, bet nu gan jau iemācīsimies izrunāt. Jautājumu ir daudz. Sākumā arī es, protams, gribētu jūs sveikt mūsu vidū. Sveicam Somijas prezidentūru. Šis ir īpašs brīdis arī jums. Jo pavisam drīz uh, tiks uh, ievēlēts jaunais, jaunā komisāru kolēģija, un tad noteikti būs ļoti svarīgi uh, Uh, nodrošināt jūsu attiecības arī ar transporta komisāru darbā. Mēs visi esam ļoti ieinteresēti uzzināt, kas notiks ar mobilitātes pakotni atkarībā no, atšķirībā no citām politiskajām grupām. Mūsu grupa ir ļoti pozitīvs noskaņojums. Mm. Uh, viedoklis arī manas valsts valdība ir ļoti pozitīvi noskaņota. Mēs, protams, saprotam, ka mm, zinām, ka problēmas būs, uh, bet es tieši tāpat kā citi kolēģi gribētu uzzināt, ko jūs uh, darīsiet, kā spēsiet nodrošināt uh, risinājumu, kas apmierinātu arī Austrum Eiropas valsts, kas šobrīd nedaudz protestē. Tajā pašā laikā, es domāju, mēs uh, visi saprotam, ka arī rietumu. Eiropas valstīm būs um, jāatrisina kaut kādi praktiskie um, jautājumi un aspekti, jānodrošina godīga konkurence. Uh, um, konkurētspēja ar Austrum Eiropas valstīm, jo galu galā mums jādomā par iekšējo tirgu, lai nebūtu tā, ka tikai uh, Francijā, Vācijā, Austrijā un Itālijā iekšējais tirgus darbotos. Par aviāciju runājot, šeit mēs, protams, vēlētos, lai tiktu panākts uh, progress. Mēs um, gribētu dzirdēt, kādas ir jūsu idejas, piemēram, lai atrisinātu uh, Gibraltāru jautājumu, kas ir visai specifisks aspekts. Mēs esam uh, Mums šī problēma ir tāda visai sāsināta. Mm, gribētu dzirdēt, vai jums šeit ir stratēģija plānot. Un arī Brexits kā temats. Tas um, nezinu, kā tas izvērsīsies, sarežģītāk visu padarīs, vienkāršos. Kāds iepriekš jau runāja par Brennero mm, tātad robežu čērsošanas punktu starp Itāliju un Austriju, un šeit gribētu arī uzzināties. Liels eh, paldies, paldies, ka ievērojat eh, divas minūtes runāšanas laiku un respektējāt. Tālāk, eh, Roberts, ir divas minūtes arī jums. Paldies priekšsēdētāji, un es arī sveicu ministrs šeit transporta komitejā. Es uh, nevarēju noklausīties visu jūsu prezentāciju, bet man pastāstīja uh, jau saturiski, uh, ko jūs teicāt savos ievadvārdos. Es gribu runāt par mobilitātes paketu numur viens. Es saprotu, ka drīz no parlamenta jūs gūsiet mandātu apsiprinājumu, tad jūs varēsiet sākt strādāt, bet ir arī noteikti šķēršļi, un arī šodien Briselē ir iedošies atsevišķi transporta transporta ministri, un mums vēl ir eh, neatrisināta eh, situācija mm, saistībā ar noteikumiem, ko apstiprināja parlaments mm, šajā mobilitātes paketē iepriekšējā mm, sasaukumā, un te varētu būt kāda neskaidra soļa, ja jūs izlemsiet turpināt sarunas ar mobilitātes paketu numur viens. Uh, ir skaidrs, ka dalībvalsts ir ļoti dalīts savos viedokļos, ir dažādi viedokļi starp austrumu un rietumu um, daļā esošajām valstīm. Kā jūs redzat darbus ar pirmo mobilitātes uh, paketi? te ir ļoti daudz neskaidrību. Ja to apstiprinās tādā formā, kā ir, netiks sakārtots kravu pārdām jautājums un būs vairāk CO2 izmešu. Otrs jautājums ir par mobilitātes eh, paketu numur divi. Mēs parlamentā apstiprinājām noteikumus par autobusiem, un tas bija iespējams. Vai jūs domājat, ka varēs šo failu pavirzīt arī uz priekšu arī no padomas puses? Un trešais jautājums. Vai jūs runājat ar transporta ministru? aktīvistiem arī par Connecting Europe instrumentu, jo te arī ir bijušas pretrunas starp eh, komisijas viedokli un um, parlamentu viedokli par to, kādā veidā mēs varētu izmantot kohizijas fondus, īpaši lielu apjomu projektiem. Eh, paldies! Tālāk Konuras kundze no Goe grupas. Paldies! par jūsu komentāriem, ministra kundzes. Un es arī gribētu jums novēlēt veiksmīgu prezidentūru padomē. Es iepazinos ar jūsu programmu, es redzēju tur divus pīlārs, par tiem jūs arī runājāt savā ievadvārdā. Viens jautājums bija digitalizācija, otrs dekarbonizācija. Tas viss eh, tiks risināts ilgtermiņa griezumā Bet eh, kādi būs konkrēti soļi jūsu sešu mēnešu periodu laikā, ņemot vērā, ka 27 dalībvalstīm ir viedokļa atšķirības un sākuma punkts arī ir dažāds līdz ar to? Un eh, es gribētu arī lūgt, eh, lai jūs apņemtos darīt visu, ko varat, lai varētu vienoties par mobilitātes paketi un eh, lai šī pakete būtu tāda, kur parlamenta viedoklis tiktu ņemts vērā. Jo mēs uzskatām, ka mm, šo te paketu pieņemot būs arī augstāks drošības līmenis uz ceļiem Eiropas Savienībā. Tālāk. Es pats arī esmu bijis turisma ministrs, un es eh, zinu, ka transports ir saistīts ar turismu un otrādi jautājums, vai jūs atbalstīsiet parlamenta priekšlikumu reāla budžeta radīšanas ziņā turismam tieši, vai atbalstat šo iniciatīvu, lai tā būtu iekļauta nākamajā daudzgadu finanšu ietvarā? Un vai jums ir paredzēts veidot vienotu turisma stratēģiju Eiropas Savienībā, lai tas būtu galvenais galamērķis visā pasaulē? Paldies! Es eh, domāju, ka jums droši vien vajadzēs kat katrai vienu stundu, lai atbildētu, bet īsnībā mums tik liela eh, laika nemaz nav. Eh, bet jautājumā atkārtojas mobilitātes mm, pakets, saistītie jautājumi, tālāk pasažieru mm, tiesības. Mm, mēs no parlamenta puses vienmēr runājam par šo, par to, ka ir eh, jānodrošina eh, augstāki pārvadājuma līmeņi, un mēs eh, uzskatām, ka šis te pasažieru tiesību jautājums ir absolūti nepieciešams, ir jādomā par, par astoņām vietām vilcienā un arī veloturismu attīstību, mums ir cits institīvas, uh, kad ziņā arī finansiāli stimuli, un tas ir šis lielais mērķis veidot autonomos transporta līdzekļus un veidot arī ekonomiski interesantus pārdējumu veidus. Kā, mums ļoti interesē Somijas pieredze, kādā veidā jūs eksperimentējat, ko jūs konkrēti esat darījuši. Un arī par aviāciju ir ļoti daudz jautājumu par vienotām debesīm. Vai jūs tiešām arī reāli gribat kaut ko piedāvāt? Un tad bija vesela rinda ar citu jautājumu, kas bija saistīti tieši ar turismu. Uh, Un visi šie jautājumi ir ar centrālu nozīmi mūsu komitejai. Lūdzu, es tagad došu vārdu jums, kundzes, vispirms turisma ministrē, lūdzu. Paldies! Paldies visiem koordinatoriem par izciliem jautājumiem. Paldies par lieliskajiem komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, Darīšu visu, kas manos spēkos, lai atbildētu uz šiem ļoti svarīgiem komentāriem, kas izskanēja. Protams, tad, kad runājam par uh, Somijas nacionālajiem jautājumiem, nu, tos varbūt būtu vērts skatīt arī citos formos. Var gan arī minēt šeit mums svarīgos jautājumus. Bet, ja kurā gadījumā mēs kā prezidentūra um, strādājam visu interesēs, izskanēja jautājumi, jo īpaši skaļi tika jautāts, kā Somija savas prezidentūras laikā rīkosies neitrāli, uzklausīs visas puses. Mums tas padodas uh, kā tā ļoti vienkārši, jo arī sarunās par mobilitātes pakotni mēs mēģinājām panākt kompromisus, kas ņemtu vērā visus viedokļus, un mēs arī plānojam nākotnē turpināt līdzīgu darbu. Un prezidentūras laikā skatīsim daudz svarīgus jautājumus, ko minēju arī savā tātad ievada runā, piemēram, jautājumu saistībā ar klimata pārmaiņām, it, it īpaši transporta jomā, emisijas – un arī par mobilitātes pakotni. Pirmkārt, sociālais un tirgus pīlārs eh, arī padomē ir bijis ļoti sarežģīts jautājums. Jūs jau mm, tātad noteikti zināt, kāda ir jūsu nostāja, padomē arī tas zināms. Pakotne sarežģīta, tādēļ mums eh, jāatrod pareizais līdzsvars no vienas puses. Uh, um, darbinieku šajā sektorā sociālās tiesības, no otras puses tirgus un konkurētspēja. Ir jā, jānodrošina efektivitāte. Padomē ir sava nostāja, kas tika pieņemta pagājušā gada decembrī transporta padomē. Šobrīd padomē gaida brīdi, kad varētu uzsākt sarunas ar parlamentu, ja vien iespējams, tad arī mūsu prezidentūra ir gatava sarunas vadīt, cik vien iespējams rīkosimies neitrāli, mēģināsim konstruktīvā kārtā panākt vienošanos un kompromisu parlamentu. Esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība būs ļoti sarežģīta arī tad, ja jautājumi ir. Tā tad nav vienkārši. Tālāk. Nodevas un eiro viņieta. Tas ir jautājums, kas padomē ir plaši ticis pārunāts. Jūnijā mēs izskatījām progresa ziņojumu. Kā jau es minēju savā ievadrunā, padomē sarunas turpināsies Somijas prezidentūras laikā. Un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tās pavirzītu uz priekšu, cik vien iespējams ir ļoti svarīgi rast līdzsvaru starp subsidiaritāti no vienas puses un Tajā pašā laikā jāņem vērā arī klimata saistītie aspekti. Ir pāragri gan šobrīd mēģināt minēt, kāds būs gala rezultāts. Divpusējā kārtā esam sazinājušies ar visām dalībvalstīm un septembrī sarunas turpināsies. Es ļoti labi zinu, ka parlamentam jau ir sava nostāja attiecībā uz eiro viņeti. Un kas attiecas uz ar klimatu saistītiem pasākumiem transporta jomā, viena no mūsu prioritātēm ir uh, um, virzīt uz priekšu Eiropas Savienības kā globāla spēlētāja lomu un panākt kopēju vīziju. Padome ir um, uzņēmusies uh, Parīzes mērķu um, tātad, uh, izpildi, strādājam pie Eiropas Savienības uh, ilgtermiņa stratēģijas, ko plānojam nosūtīt arī jums. Tas attiec uz 2020. gada sākumu. Lielais vairums dalību valstu atbalsta klimata neutralitāti līdz 2050. gadam, un mēs uh, mēģinām arī šajā virzienā panākt kopējo pieeju. Padom turpinās sarunas. Tās kalpos par pamatu augsta līmeņa lēmumiem, un padomes sarunās īpašu uzmanību pievēršam stimuliem, piemēram, kas varētu nodrošināt um, šo klimata neutralitāti. Ir plānots arī vairākas neformālas padomas sanāksmes saistībā ar šiem jautājumiem. 20. septembrī ir plānota padomas sanāksme, kurā tikai un vienīgi par ar klimatu saistītiem izaicinājumiem tiks runāts. Un izskanēja arī kāds uh, jautājums saistībā ar pakalpojumiem. Pakalpojumi bieži vien uh, tiek uh, balstīti uz digitālās informācijas izmantošanu, multimodalitāti vai modernajām tehnoloģijām. Eiropas pilsētās tagad ir uh, šie elektriskie skrējriteņi, ir būtiski svarīgi apmainīties ar informāciju un datiem, lai šie jaunie pakalpojumi nodrošinātu cik vien liels iegūmus pilsoņiem. Tālāk aviācija emisiju samazināšana šajā jomā. Arī par to bija jautājumi. Mums ir jābūt uh, ambicioziem lēmumiem šajā jomā, lai mēs izpildītu Parīzes līgumā nospraustos mērķus ir svarīga, lai arī IKO kontekstā mēs pieņemtu svarīgus lēmumus. Ir jāvērtē noteikti arī efektivitāte, ir jādomā par uh, emisiju tirzniecības schēmas nākotni mūsu risinājumos un pēc iespējas lielākā mērā un efektīvākā veidā jāsamazina emisijas tajā pašā laikā, nekropļojot konkurenci nacionālā līmenī un neradot pārmērīgus barjer, barjeras birokrātiskos šķēršļus. Biodegviela aviācijā tā tiek lielā mērā stimulēta, un mums ir jārod veidi, kā nodrošināt, ka ja uzņēmumi paši vēlas izmantot jaunās tehnoloģijas un to sniegtās iespējas. Tālāk izskanēja arī jautājums par likumdošanas priekšlikumiem gaisa satiksmes jomā. Uh, 2013. gadā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu par vienotajām Eiropas debesīm un arī regulas priekšlikumu. Diemžēl attiecībā arī uz šo jautājumu līdz šim panāktais progress nav bijis pietiekams, jo ir zināmi geogrāfiska rakstura konflikti, Eiropas debesis vēl aizvien ir uh, fragmentētas, um, satiksme nenotiek gludā veidā. Mums ir jāstrādā kopā, lai saīsinātu maršrutus, izvairītos no kavēšanās, un tajā pašā laikā ir jānodrošina arī emisiju apjomu samazinājums. Tālāk izskanēja jautājums par dzelzceļa pasažieru tiesībām. Es labi zinu, ka Eiropas parlamentam jau ir savs viedoklis par komisijas priekšlikumu. Jautājums ir svarīgs, nopietns. Kā jau es minēju savā uzrunā, tad Somijas mērķis ir panākt vispārējo pieeju padomē mūsu mm, tā, prezidentūras laikā decembra padomes sanāksmē. Vairāk atsaucās arī uz DFS sarunām un uh, CEF, Connecting Europe Facility, kas attiecas uz DF, DFS uh, sarunām tā ir uh, viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Mums jāpanāk līdzsvarots risinājums, kas atspoguļotu jaunās, kā arī tātad jaunās prioritātes un tradicionālos politikas mērķus, lai tādējādi kopīgi mums izdotos sasniegt kopīgos Eiropas mērķus. Somija ir apņēmusies uh, strādāt pie um, satvera tātad izstrādes. Uh, Tika uzdot arī jautājumi par automatizāciju un transporta jomas digitalizāciju. Digitalizācija, automatizācija mūsu prezidentūrē ir būtiski svarīgi jautājumi. Priekšlikums par e-kravām ir būtiski svarīgs priekšlikums. Jūnijā esam jau tātad um, panākuši progresu un pēc iespējas ātrāk esam gatavi sākt sarunas ar parlamentu. Mērķis būtu panākt vienprātību rudens laikā. Darīsim uh, visu, kas mūsu spēkos, lai pēc iespējas ātrāk, efektīvāk panāktu progresu. Ehkä vielä... Äh... Uh, nu, vēl pavisam īsi. Automatizācija un tās attīstība. Te ir liels uh, ieguvuma potenciāls arī, piemēram, attiecībās drošības uzlabošana. Uh, emisiju samazinājumu, to, ka varam izvairīties no sastrēgumiem. Satiksmes automatizācija lielā mērā ir saistīta ar pētniecību, attīstību, pilotu projektiem, sadarbību starp dalībvalstīm, kas noteikti būtu jāstiprina, lai um, mūsu centieni būtu saskaņoti un nebūtu darbu pārklāšanās. Jautājumi bija daudz. Es domāju, ka mums noteikti būs arī citas uh, iespējas runāt par šiem jautājumiem arī nākotnē. Paldies! Paldies! Tālāk vēršos pie turisma ministrs arī daudz jautājumu izskanēja. Liels paldies par man doto vārdu. Paldies par visiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Mēģināšu atbildēt sākumā uz Koferkunga jautājumiem. Ilgtspējība, transports. Jautājums ir ļoti plašs. Pasākumu klimata jomā. Šeit sākumā gribētu minēt, ka Rumānijas prezidentūras laikā Parīzes nolīgums arī izskanēja vairākos jautājumos. Uh, Un um, bieži vien tiek norādīts, ka digitalizācija ir plašas iespējas un ietekme uz Parīzes nolīguma sasniegš mērķu sasniegšanu. Un izmantojot digitalizāciju, varam nodrošināt ilgspējīgu attīstību Eiropā un rēģēt arī uz klimata pārmaiņām. Mūsu prezidentūras laikā plānojam uh, um, virzīts priekš visas pasākums, kas saistīti ar digitalizāciju, cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Protams, no savas puses ceram, ka dalībvalsts var apņemties um, ievērot un virzīt priekš šos mērķus. Komisija atbalsta šos pasākums un, protams, mēs no savas puses esam gatavi diskutēt par to, kā transporta nozare kopumā varētu sniegt savu pienesumu, mazinot uh, uh, klimata pārmaiņu negatīvos, uh, negatīvās sekas, tajā skaitā izmantojot arī digitalizāciju. Transporta uzņēmumu pāreja uz cirkulāro, tātad aprits ekonomiku, piemēram. Uh, iespēju ir daudz, un tās ir jāvērtē kopā. Mm, protams, varbūt šeit arī tāda um, vietēja līmeņa attīstība, uh, Un jautājumi, kas tātad konkrēti jautājumi, kas tika uzdot, piemēram, saistībā ar velospēdiem, jā, protams, tas ir viens no ilgspējīga transporta veidiem. Mums nav gan konkrētu nekādu plānu, piemēram, attiecībā uz um, velobraukšanu kā tādu, bet, nu, šis ir uh, jautājums vairāk, kas ir saistīts ar transporta ministru portfeli. Bet, nu, Mēģināšu atbildēt arī uz citiem jautājumiem. Cienījumā kontūra kungas jautājums. Es zinu, ka transporta jomā lielai daļai dalību valstu mm, tātad tas ir pietiekami aktuāli. Mēs turpināsim nākotnē par to noteikti diskusijas, bet saistībā ar um, mūsu laika grafiku plānotiem darbiem. Iespējams, ka tas notiks pēc mūsu prezidentūras beigām, bet mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai uh, strādāt pie šiem jautājumiem, un transporta sektora digitalizācija ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem, kam noteikti pievērsīsim lielu uzmanību. Tālāk, Kontūra uzdeva arī jautājumu par budžetu. <clears throat> ir bijuši priekšlikumi attiecībā uz atsevišķu budžetu DFS ietvaros. Padome uzskata, ka turisms ir pietiekami svarīga joma, tomēr Tā vietā, lai tam būtu atsevišķs budžets, ir svarīgi, lai turismu uzņēmumu horizontālā kārtā varētu gūt ieguvumu no DFS dažādajām programmām un iekļautajiem pasākumiem. Līdzīgā veidā, kā citi uzņēmumi citā, citās nozarēs. Instrumenti ir dažādi, un do, nākotnē varam domāt arī par iekšējā tirgus programmu, lauksaimniecības finansējumu un Invest EU programmu. Paldies! Merci beaucoup pour euh, l'ensemble de. Paldies euh, par visiem, visām šīm atbildēm. Es eh, domāju, eh, ka mm, mēs eh, esam gatavi arī otrai jautājumu kārtai. Mēs varēsim pārdziļināt šo sarunu. Delīkungs, bet viņš nav mans brālēns, jo Jā, bija kaut kas laiks, kad jūs, dalīkungs, arī stāstījāt, kad es neesmu jūsu māsīca. Lūdzu, jums uh, vārds, uh, dalīkungs. Uh, paldies. Paldies priekšsēdētāji, neesam gan radinieki, bet, nu, sadarbojamies pat labāk. Varbūt tādēļ, ka neesam radinieki, reizēm radinieki savā starpā strīdas. Uh, ETP e, koordinators, e, koordinatora vietnieks jau minēja, ka arī man jārunā par mobilitātes pakotni. Un mēs varam iedomāties, e, redzēt jau nākotnē, ka darbs pie mobilitātes pakotnes parāda, ka ir milzīgi robi starp centrālajām un nomaļākajām dalībvalstīm. Cik tālu es zinu, tad padomes sarunu laikā Somijai bija visai konstruktīva loma attiecībā uz šo problēmu, mēģinot um, tātad situāciju līdzsvarot. Tomēr visi līdzsvarotākie priekšlikumi beig beigās no tiem um, tātad atteicās un lielākā, vairāk nekā puse dalību valstu vairs nav šīs vienošanās ietvaros. Un uh, mums beigās bija identiska situācija referenti. Uh, Eh, kas iepriekš pie tā bija strādājuši, vienkārši kopēja un iekopēja atkārtot identisku vispārējās pieejas tekstu. Mēs esam likumdevēji. Tādēļ, manuprāt, ja mēģinam vai vēlamies eh, izstrādāt kvalitatīvu likumdošanu, ko būtu vienkārši īstenot, kas nodrošinātu tiesisko noteiktību visām pusēm, visām ieinteresētajām pusēm. Tāda varbūt būs nedaudz vairāk mums jāpa, jāpastrādā pie šiem dosjē. Vēl divi teikumi, jo pretējā gadījumā esmu pārliecināts, ka dalībvalsts, kuras uh, nebūs iekļautas, uh, tās mēģinā, mēģinās tiesvedības uh, ceļā, varbūt pat vēršoties Eiropas tiesā šo jautājumu atrisināt. Tas aizkavēs īstenošanos un radīs tikai tālākas problēmas. Jūs pirms desmit minūtēm minējāt uh, ka vēlaties pieņemt eh, zināšanai visu viedokļus, nostājas, tad nu man tīri ziņkārība, kā jūs to plānojat praksē paveikt. Tomēr mēs esam eh, apņēmības pilni un gatavi strādāt pie līdzsvarotākas pieejas parlamentā. Paldies! Paldies, Dalīkungs. Eh, katram došu pusotras minūtes, un tagad jau 20 cilvēks ir pierakstījies šajā otrā kārtā, un, un Eh, es saprotu, ka gan ministri, gan arī man ir cits lietas, ko darīt, un es nevaram tik ilgi runāt tālāk. Turpinam, Be Beranto kungs. Pusotras minūtes. I guess I need to get used. Nu, šķiet, ka nāksies pierast un mēģināt atpazīt katreiz, kad mans uzvārds tiek izrunāts. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministras kundzēm par to, kas ir ieradušās ne tikai šodienas diskusiju, bet arī vakardien un visās komitejās, ko apmeklējāt. Nāku no Nīderlandes reģiona, kas uh, ir saistīts ar trim uh, TNT koridoriem. Uh, mēs grib, es gribētu saprast, kā varam uh, pātrināt šo transporta tīklu mm, tātad īstenošanu un izvairīties no administratīvajiem šķēršļiem. Jūs prezidentūras programmā esat uh, minējuši darbu pie šiem transporta um, tīkliem, un parlaments ir jau pieņēmis pirmo lasījumu par viedo TNT dosjē, bet padome līdz šim nav vēl nonāks pie gala nostājas. Tādēļ man būtu divi jautājumi šeit. Pirmkārt, kāda, cik svarīgs šis dosjē ir jūsu prezidentūras laikā? Un otrkārt, kādas būtu aplēses attiecībā uz laika termiņiem padomē, kad varam sagaidīt padomas nostāju, lai varētu ķerties pie starpiestāšu sarunām. Veiksmi darbā jums prezidentūras laikā nepacietību gaida mūsu tālāko sadarbību turpmākajos mēnešos. Madame Paldies. Lešanton kundze. Šanto kundze. Pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji nu, ministru kundzes. Turisms ir uh, Francijai pirmajā vietā. Mm, uh, Francija apmeklē uh, visvairāk apmeklē turistu. De, de, 90 miljonu turismu, kāds bija pagājuši gadu. Ko jūs domājat eh, par šo kruīzu turismu attīstību? Mēs uzskatām, ka tas arī nodrošina arī izaugsmi. Šajā nozarē ir būtiski pieaudzis turismu skaits, 32 vietas ir, kur ir šis turisms mūsu valstī, un mēs uzskatām, ka šeit ir iespējams attīstīt to vēl vairāk un dot milzīgi ieguldījumu, tāpat kā citām piekrasts valstīm ir nepieciešams uh, arī respektēt vidi. Uh, vai ir paredzēts kruīzu turismu attīstīt arī uh, Uh, ar finansiālajā ziņā, uz, notrošinot ostās attiecīgo infrastruktūru un uh, kā ir ar attiecīgo kruizu kuģu būves plāniem. Un uh, ko, mm, kāda ir plāna sakarā ar elektrifikāciju un atkritumu apsaimniekošanu un to, kas nāk no laivu vai kruiz turisma. Kā jūs plānojat attīstīt šo sektoru, ņemot vērā, ka arī šeit ir nepieciešama būtiska evolūcija? Paldies, vai gatavi ievērēt laiku, Denison Kongs nākamais. Paldies, priekšsēdētā, izmantošu iespēju runāt zviedru valodā. Paldies! Es vēlējos pateikties prezidentūrai. Mēs runājam par daudziem jautājumiem - mobilitāti, kabatāžu un arī nosūtīto darbinieku direktīvu. Man kā Zviedru sociāldemokrātam ir ļoti svarīgi, lai transporta joma būtu sociāli ilgspējīga, lai cilvēki netiktu eksploatēti, lai tikai spiestu uz leju algas. Uh, Es vēlējos tādēļ pavaicāt, kādā veidā jūs vēlaties tālāk strādāt ar šo um, mobilitātes direktīvu. Nu, un ja, piemēram, ir pieņemti likumi, kas netiek ievēroti, tām nav nekādas jēgas. Ļoti labi, ka jūs runājat arī par Eiropas. Pīliet, man nu varam nodarbinātības aģentūru. Un, ja mēs runājam par eh, ceļu transportu, vai ir iespējama arī digitalizācija šeit? Paldies! Nākamā runātāja. Es vienam la prezident. Depano kundze. Marīna and. Ministres kundzes. Es novēlu uh, mums visiem panākumus darbā, lai varētu arī turpināt darbu pie mobilitātes pakotnes. Ja runājam par um, vilcienu pasažieru tiesībām. Padome vēl joprojām nav pieņēmusi vispārējo pieeju, lai kaut kas varētu virzīties uz priekšu. Savukārt parlamenta pozīcija ir ļoti skaidra. Es ceru, ka mēs varēsim uzlabot šo direktīvu. Un dzelzceļš, protams, ir viena no videi drau, viens no videi draudzīgākiem transporta veidiem, un to vajadzētu padarīt vēl pievilcīgāku pasažieriem. Un Ko jūs vēlaties padarīt eh, savas prezidentūras laikā, lai eh, šī eh, direktīva varētu tikt uzlabota un lai būtu arī atrunāta šī open data? iespēja, un, protams, tas ir ļoti svarīgi arī cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, lai vispār gal galā šī regula būtu cienīgi nest savu vārdu. Paldies par jūsu jautājumu, Olivie kungs. Pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze, transporta ministres kundze. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos jūsu visai tehniskajā prezentācijā. Uh, bet nu, tā bija arī tāda visai ledaina, ja drīkstu uh, tā teikt. Jūs runājat par automatizāciju, dekarbonizāciju, digitalizāciju un desmit minūtēs, protams, pilnīgi visu nevar pārunāt, bet ir jautājumi, kas man šķiet ļoti būtiski un kas šķiet uh, tika piemirsti. Cilvēks, šis cilvēciskais aspekts aiz direktīvām, lēmumiem, likumiem stāv cilvēki. Uh, Un kad Eiropas Savienība uh, runā par uh, eh, transportu jomu un nosūtītajiem darbiniekiem, tad lūk ir jāuzdod jautājums par humāno aspektu tajā visā, kādi tad ir, eh, kādas ir šo cilvēku, šoferu sociālās tiesības. Mums ir jārunā par cilvēka cieņu piemēram, rumāņu, poļu uh, tālbraucēju šoferi, kas uh, brauc cauri Francijai, kam nākas gulēt uh, mašīnu kabīnēs. Tas ir nepieļaujami. Viņi pat tiešām dzīvo nepieļaujamos apstākļos. Tas ir sociālais dempings. Es domāju, tas ir jautājums, kuram noteikti vajadzētu jūs ieinteresēt. Vai jūs esat gatavi prezidentūras laikā strādāt pie uh, nosūtīto darbinieku sociālajām tiesībām? Uh, domājat par to, kas notiek dažādās valstīs. Paldies! Ah, Madame Virkunen, la parole est à vous. Virkunens kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Uh, uh, ka ļāvāt man izteikties, man tūlīt ir jāskrien uz lidostu, un es esmu pateicīga, ka viena, kā, kā viena no somietēm tagad var uzdot jautājumus savas valsts ministrēm. Paldies par šīm prioritātēm, par prezentācijām. Kolēģi jau uzdev daudzus svarīgus jautājumus par klimatu politiku, tā skaitā, un tā ir viena no jūsu prezidentūras um, lielākajām prioritātēm. Tāpat izskanēja arī jautājumi par mobilitātes pakotni, protams, um, tas ir viens no apjomīgākajiem veiktajiem eh, darbiem mums šajā sasaukumā. Es domāju, ka turpmāko mēnešu laikā arī viens no svarīgākajiem lēmumiem attieksies uz DFS daudzgadu eh, finanšu schēmu. Connecting Europe instruments mūsu komitejai ir ārkārtīgi būtisks un, protams, ir jāveido tāda infrastruktūra, kas ir moderna, ir jādomā par digitalizāciju šajā jomā un tīriem transporta veidiem, nepiesārņojošiem transporta veidiem. Un jūs vēlaties arī šajā SEF instrumentā palielināt to daļu, kas veltīta tieši viedam transportam, viedai mobilitātei, vai arī jūsu domas sakrīt ar mūsējām šajā jomā? Un ko Somija domā par Connecting Europe instrumentu kopumā, lai varētu veicināt ilgtspējīgu transportu un arī veicināt investīcijas šādā viedā transportā? Paldies! Paldies, Virkunēns kundzei!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 Paldies, priekšsēdētājs kundze. Laipni lūgtas ministru kundzes šajā transporta komitejā. Padomes prezidentūras programma, um, uzsākot darbu, uh, sniedz ieskatu vairākās, vairākās politikas jomās, tajā skaitā arī transporta politikā. Tas ir darba dokuments, ko padome mums šodien stāda priekšā, un e, tika runāts arī par e, sadarbību ar e, Startautisko jūrniecības organizāciju, un, protams, mums ir jābūt līderiem runājot par tādu kūģniecību un jūrniecību, kas ir atbilstoša mūsu gadsimta izaicinājumiem. Ko jūs esat iecerējušas veikt jūrniecības jomā, lai arī to padarītu atbilstošu transporta politikas izaucinājumiem 21. gadsimtā. Ir jāveicina efektīva jūras transporta uh, attīstība, domājot arī par digitalizāciju šajā jomā, ņemot vērā arī koordināciju starp dažādām salām un piekrastes zonām. Es pati pārstāvu salu valsti, tādēļ man šis jautājums šķiet īpaši aktuāls. Paldies! Paldies! Rodrīgas skundze, lūdzu, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlējos laipni lūgt abas uh, kundzes mūsu komitejā. Esmu pārliecināta, ka mēs varēsim ļoti labi sadarboties visās jomās. Man ir daži jautājumi. Pirmām kārtām par transportu. Jūs Pieminējāt eh, patērētāju tiesības un cik tās eh, ir svarīgas. Bet eh, kā tad ar šo zemo cenu aviolīniju pasažieriem? Man ir radies tāds iespējas, ka digitalizācija nav pietiekami attīstīta, lai garantētu pietiekami uh, Eh, labu aizstāvību patērētājiem, ja šajā jomā rodas kādas grūtības. Otrs jautājums attiecas uz turismu. Paldies, ka pieminējāt digitalizāciju savā prezentācijā, bet ja mēs runājam par dzīvokļu izīrēšanu dažādās pilsētās, bieži vien trūks laba regulējuma un normu, ko ievērot visiem un patērētājs arī nav pietiekami aizsargāts. Vai ir iespējams panākt kaut kādu harmonizāciju šajā jomā, domājot par patērētāju interesēm? Tagad trešais jautājums - klimata pārmaiņas uh, un, piemēram, ekoloģiskā situācija ūdeņos, okeānos. Ko jūs esat nolēmuši darīt, lai uh, samazinātu okeānu piesārņojumu? Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos arī šeit sveikt ministres un ceru, ka Somijas prezidentūrā, ko tagad pārstāv sievietes tieši šajā jomā, um, izvēlēsies citu pieeju eh, mobilitātes pakotnē, nevis tik spēcīgi politizētu, kā tā ir bijusi līdz šim, bet tādu, kas balstās uz ekonomiku un četrām pamatbrīvībām Eiropas Savienībā. Tagad mans jautājums. Ko esat iecerējušas darīt, lai varētu garantēt labāku četru pamatbrīvību un vienotā tirgus saspēli? Un neaizmirsīsim arī eh, kabatāžas ierobežojumus. Vai arī ierobežojumus, kas eh, saistīti ar citām jomām. Jūs eh, galvenokārt runājāt par CO2 izmešu samazināšanu, bet ir paredzēti arī kabatāžas ierobežojumi un arī ierobežojumi attiecībā uz nosūtītajiem darbiniekiem. Uh, Mēs Austrum Eiropā allaž esam domājuši, ka jūs vēlties cīnīties uh, pret um, negodīgu konkurenci, bet uh, mēs nevaram vairs izmantot aizbildinājumus, jo sociālais dempings joprojām pastāv. Tagad par Brexit runājot, tas arī varētu nelabvēlīgi ietekmēt transporta jomu. Ko jūs darīsiet? Un gribēju uzdot arī jautājumu par jūras transportu. Arī ir ārkārtīgi daudz izmešu šajā transporta jomā. Ko jūs darīsiet, lai to uzlabotu? Paldies! Paldies tagad Pēters Lundgrēns. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, man pat nav īsti tāds tieši jautājums – Es pirmām kārtām novēlētu Somijas prezidentūrai panākt vienošanos par mobilitātes pakotni. Un bija patiešām grūti e, šeit e, vienoties par vairākiem aspektiem. Bet mums patiešām ir jāatrod kaut kādi skaidri noteikumi un normas ministras kundze. Uh, ir jābūt godīgai konkurencei, nevis tā, ka ir eh, milzīgs dempings tirgū un šoferi tiek nekaunīgi eksploatēti. Un vēl gribēju pieminēt arī vides jautājumus. Protams, transporta jomā rodas ārkārtīgi daudz izmešu Zviedrijā, Somijā. Tika ieviesti pasākumi, attiecībā uz smagajām mašīnām, un mēs vēlamies samazināt uh, šo uh, lielo uh, komerctransporta līdzekļu satiksmi uz saviem ceļiem. Jādomā arī, protams, par infrastruktūru, jo šeit rodas problēmas arī domājot par intermodalitāti. Un šie milzīgie, uh, milzīgās uh, krāvas mašīnas, megatrucks, uh, ko darīt ar tām? Paldies, un tagad Liberātska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienītās ministres, paldies par prezentāciju. Arī es runāšu par mobilitātes pakotni. Es domāju, ka. Uh, Tas eh, patiešām ir tāds kā strīdu sābols, kas vēl vairāk sašķeļ Eiropas Savienību. Rail Baltica, reģionālie koridori. Tas patiešām varētu interesēt arī Somiju. Vai jūs varētu mums palīdzēt, lai šis projekts tiktu pietiekami finansēts un lai eh, arī visi darbi tiktu labāk koordināti? vai jūs varētu tam dot zaļo gaismu. Un e, daudzgadu finanšu schēma, it sevišķi tā daļa, kas ir atvēlēta infrastruktūrai, jā, digitalizācija, modernizācija, man jūs pieeja šķiet ļoti simpātiski, bet kā jau mēs zinām, allaž trūks naudas. Vai Jūs domājat eh, par eh, tādu Junkera plāna atkārtošanu, eh, finansējot dažādus projektus, vai tiek domāts par privātajām un publiskajām partnerībām, kombinējot visus finansējumu avotus, lai Eiropas infrastruktūra būtu saskaņotāka un modernāka. Paldies! Es pat desmit sekundes ietaupīju priekšsēdētājs kundze. Paldies! Liberātska kungs, ka jūs man palīdzat veikt manu darbu. Lūdzu, nākamais runātājs. Gribēju laipni lūgt eh, arī abas ministras mūsu komitejā un Es pats kādreiz biju turisma un eh, transporta ministrs, varēju piedalīties padomēs, bet Eh, daudz dzirdēju, eh, ka tika runāts par ilgspēju, par klīmatu, bet eh, tika visai maz runāts par ekonomiku un nodarbinātību. Un arī sociālie aspekti kaut kur pazuda jūsu prezentācijās, bet transporta jomā taču arī šī sociālā dimensija ir ļoti svarīga un demokrātiskais aspekts, kas netika uh, pieminēts, bija uh, tās augtajā anklāvi Eiropā, jo, piemēram, eh, ir eh, tādas zonas, tādi reģioni, kur nav gandrīz nekādas piekļuvas digitalizācijai un eh, dažādiem internetu tīkliem. Un arī, ja mēs runājam par transporta trūkumu, par savienojumu trūkumu, ir vietas, kur ir ļoti grūti kaut kur nokļūt ar uh, sabiedrisko transportu. Mums tātad jādomā arī par tādu demokrātisko aspektu Un tā ir Eiropa, kur varbūt ir tādas vājās vietas, un to māk izmantot daži varbūt ekstrēmi noskaņoti politiķi. Un desmitiem miljonu tūri, desmitiem miljonu Eiropas pilsoņi sagaida, ka kaut kas uzlabosies šajā jomā. Jā, bet es gribēju jums atgādināt, ka klimata uh, aspekti skar arī nodarbinātību, saka priekšsēdētāji Skota kungs. Pusotra minūte. Labi, paldies. Labdien, um, Somijas prezidentūrai. Un ko līdzīgi citai izcilai skandināvu sievietei uh, Greitai Tunbergai uh, līdzinoties jūs varētu darīt, lai varētu panākt uh, oglekļa neutralitāti līdz 2050. gadam. Uh, Desmitiem tūkstošiem cilvēku izgāja ielās Londonā, lai apstādinātu satiksmi, lai pateiktu, ka līdz 2025. gadam jau ir jābūt oglekļa neutralitātei panāktai. Citi runā par 2030. gadu. Tas ir pārāk ilgi. Visu laiku tiek runāts par skaitļiem, bet ko jūs darīsiet? lai izkliedētu uh, šo visai maldinošo informāciju, un diemžēl trūkst arī progresa. ir ārkārtīgi maz panākts, lai varētu īstenot oglekļa neutralitāti. Ko jūs varētu darīt, lai um, varētu labāk šo ziņu nodot tālāk, lai varētu to daudzināt, jo cilvēki īsti nesaprot, kas te notiek, kāda lēmuma tiek pieņemta Eiropas parlamentā un par kādiem skaidriem ir panākt gal galā vienošanās. Un kādas strateģiskas soļus jūs varat spērt, lai panākt šo oglekļa uh, neutralitāti līdz 2030. gadam un runātu pilnīgi atklātu valodu. Paldies! Paldies par jūsu um, skaidriem izteikumiem, saka priekšsādātāji. Navakungs, kur jūs atrodaties? Lūk, atradu jūs arī. E, tad jums pusotra minūte. Paldies, jā, būšu nodien nu lakonisks. Laipni lūgtas ministru kundzes, un es nevarēju atturēties no vēlmes runāt par mobilitātes pakotni, lai gan pats sev nosolījos to vairs nepieminēt. Un eh, mēs eh, saistām zināmas cerības ar jūsu prezidentūru, jo mēs nevarējām panākt vienošanos par mobilitātes pakotni. Un eh, tas ir kaut kas tāds, kas mums arī šķeļ. Jūs jau teicāt, ka vēlaties turpināt darbu pie tās un ka jūs varēsiet garantēt, ka visi uh, jums piekritīs, ka mēs varēsim atrast kaut kādu kopsaucēju. Mēs visi uh, ļoti aktīvi darbojamies transporta jomā, tā ir mūsu kopējā kaislība. Uh, un ko jūs varētu darīt, kāds varētu būt jūsu ieguldījums, lai šis jautājums uh, beidzot izkļūtu no tāda sastrēguma? Un es pats uh, gribētu būt uh, ēnu referents eh, par intermodāliem transporta veidiem, un es pat uh, paspēju jums 15 sekundes tagad uh, ietaupīt. Vita Nolkungs, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ministra kundzes Godātie kolēģi, man ir jautājums uh, transporta ministrei un ar jūs laipni atļauju turpināšu uh, bulgāru valodā. Jā, jūs uh, ļoti entuziastiski un ambiciozi mūs iepazīstinājāt ar saviem mērķiem un prioritātēm, kas mums arī ir pietiekami svarīgas. Bet uh, jums vajadzētu patiešām uh, būt uh, atklātākām runājot uh, par mobilitātes pakotni. Mobilitātes pakotne bija patiešām liela problēma iepriekšējā sasaukumā. Jāsaka, ka Bulgārijā ir daudz uh, perifēru reģionu, kas neļauj mums pietiekam labi piedalīties vienotā tirgus um, uh, panākumu un ieguvumu uh, baudīšanā. Ir arī uzņēmumi, kam šāds infrastruktūras trūkums, protams, rada problēmas. MVU bieži vien ir arī ģimenes uzņēmumi. Un šī uzņēmēja darbība viņiem nereti ir vienīgais ienākuma avots. Kā varētu garantēt labāku mobilitātu un infrastruktūru, lai izvairītos no bezdarba līmeņa paaugstināšanas? Ko jūs esat iecerējušas darīt? Um, arī, lai samazinātu izmešu daudzumu. Ja mēs runājam par mobilitātu un nosūtītiem darbiniekiem, eh, nereti eh, šie smilzīgās kraus automašīnas eh, gala mērķī atgriežas tūkšas, un nu, tas galīgi nav vidē draudzīgi. Paldies! Monsieur Flego, la parole est à vous. Frego kungs, lūdzu. E, hvala vam puno. Dakle, pozdravljam goste i odlično ste. Paldies! Es gribētu jūs arī laipni lūgt mūsu komitejā. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka jūs pieminējat savā prezentācijā vides aizsardzību. Bet Urzula Fonderlajena teica, ka klimats ir viena no viņas prioritātēm. Ko jūs esat apņēmušās darīt sešu mēnešu laikā, prezidentūras laikā, lai kaut ko vērstu uz labu? Horvātijā. Horvātija arī drīz būs prezidējušā valsts padomē Un jums nāksies, protams, sazināties ar mūsu valdību, lai šo stafets kociņu nodotu tālāk, vai ir kaut kāda tāda skaidra ES orientācija, lai vairāk darītu klimata aizsardzības jomā, ne tikai vienas prezidentūras ietvaros. Paldies, un tagad Grapīnī kundze, jums vārds. Paldies! Un priekšstādātājs kundze apsveic jūs ar atkārtot ievēlēšanu avmatā. Uh, Gribēju šeit arī sveikt Somijas prezidentūru, kurai novēlu visu to labāko. Man ir jautājums par dzelzceļu. Ko esat nolēmuši darīt, lai uzlabotu savienojamību dzelzceļa jomā? Perifērākas valstis tur bieži vien dzelzceļš ir bēdīgā stāvoklī, materiāls ir novecojis un Mobiltātes pakotne, protams, arī jūsu dzīvi neatvieglos. Un atkarībā no iznākuma eh, mums eh, tā tad būs eh, vai arī nebūs labāk priekšnosacījumi šajā sektorā. Es strādāju arī iekšējā tirgus komitejā, IMCO komitejā, un tur šis jautājums arī joprojām ir ļoti aktuāls. Un jādomā arī par drošām stāvvietām šoferiem, un pagaidām tas netiek garantēts. Mobilitātes pakotne paredz to, ka šoferiem ir iespēja pavadīt nakti normālos apstākļos, ja viņi veic lielākus ceļu gabalus, bet bieži vien eh, viņiem pat var uzbrukt un eh, nozagt krāvu. Tas absolūti nav pieņemams. Kā jūs vēlaties eh, pabeigt darbu pie mobilitātes pakotnes? Patiesībā mēs par to jau balsojām. Situācija bija ārkārtīgi sarežģīta, bija blok, balsojums blokā. Uh, lai gan tas neatbilst reglamentam. Jums eh, nu, tāds visai ciets rieksts tagad ir kritis šajā prezidentūrā. Vai jūs patiešām varēsiet eh, piepildīt visas šīs milzīgās cerības, kas tiek liktas uz jums, ja, piemēram, eh, smagās automašīnas atgriežas izcelsmes vietā pilnīgi tukšas? Paldies, Lozokungs! Grazie, prezident. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministru kundzēm par to, ka šodien esat ieradušās. Es nāku no Sicīlijas. M mēs esam Skandināvijas vidusjūras tātad, šajā maršrutā iekļauti. Un, kas attiecas uz investīciju plānošanu, mūsuprāt, pietrūks tomēr salu iekļaušanas, jo īpaši tas attiecas Sicīliju. Sarunu gaitā mm, ir atklājies, ka katrā nodaļā finansējumā tas būtu konkrēti jāiekļauj un jāatspoguļo, um, tādējādi īstenojot visu eiropiešu tiesības. Uh, es pārstāvu savus uh, vēlētājus un gribētu jautāt, vai Somijas prezidentūra plāno uh, turpināt sarunas attiecībā uz regulas īstenošanu, veidojot uh, visu Eiropas savienošanas mehānismu, jo uh, Skandināvijas vidusjūras koridors tomēr tam vajadzētu būt strateģiskam, ilgspējīgam, bet tas notiks tikai tad, ja savietosim um, Skandināviju ar visu vidusjūru, un to paveiksim konkrēti iesaistot šeit arī Dienvidu Eiropu, un tam būs konkrēti ietekme. Um, ne tikai uh, pozitīva ietekme uz tirzniecību un uh, transportu, bet arī uz turismu un vidi. Uh,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 Es esmu priekšsēdētājs vietnieks šajā komitejā, atbildīgs tieši par turismu. Un uh, iepriekšējā sasaukumā arī biju šajā pašā amatā. Jā, es saprotu, ka turisma un transporta joma ir ļoti plaša. Es kādreiz esmu bijis arī valsts sekretārs eh, to transportā savā valstī. Uh, Jūsu prezentācijā kaut kā pietrūka. Man pat šķita tā, ka turisms uh, tika pieminēts tikai garām ejot. Šajā komitejā strādā kādi 3-4 bijušie turisma ministri, kurus uh, šis jautājums ļoti interesē un kas vēlas, lai turismam tiktu atbilstoša vieta mūsu politikā piešķirta. Ja mēs nebūsim pietiekami uzmanīgi un neveicināsim turisma attīstību, tad eh, mēs sastapsimies ar daudzām problēmām. Bez turisma, bez turisma veicinošiem pasākumiem visa šī turisma arhitektūra iebruks. Jāsaka, tagad eh, šajā jomā ir ārkārtīgi daudz problēmu, bet ir jāizmanto iespējas. Es arī uzrakstīšu vēstuli prezidentūrai, lūdzu izlasiet to, un mūsu priekšlikumi šajā jomā ir patiešām ļoti svarīgi, lai jaunajā DFS paredzētu arī atsevišķu budžeta pozīciju turismā. Paldies! Tālāk nākamā runātāja, Erts kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, dāmas un kungi un ministrs kundzēm, paldies! Man ir divi jautājumi. Uh, Eh, kā jūs plānojat uzlabot satiksmi starp pilsētām? Eh, piemēram, ja mēs ņemsim Tokio, Tokio Osaka, uh, Eh, divu stundu laikā bez transporta līdzekļu nomaiņas ir iespējams, eh, ir iespējams nokļūt. Bet, ja no Luksemburgas uz Berlīni apmēram tāds pats, mm, tāda pati distance, bet man ir jābrauc deviņas stundas, tātad satiksmes starp pilsētām, ko jūs gribat darīt, lai lai um, atbalstītu ātrvilcienu attīsti, attīstību, tai žāvē un tā tālāk. Uh, lai mm, varētu nodrošināt arī labāku mm, satiksmi kaut vai starp Luksemburgu un Briseli. Pagaidām mums ir tā, ka mēs braucam cauri daudziem ciematiem. Uh, Un ko jūs e, darīsiet, kāda ir plāns sakarā ar nakts vilcienu? Tas principā neeksistē. Vai jums ir kaut kādi jauni plāni ieviest šādus vilcienus, kas ceļo nakts laikā? Un visbeidzot, ko jūs domājat e, arī par šis jautājums attiec gan uz turismu un uz transportu? E, tātad visi vilcieni, infrastruktūra, dzelzceļstācijas, vai tiešām tas viss ir ļoti pieejams? Kā padarīt? lai tas būtu pilnīgi visiem pieejama neatkarīgi no cilvēka teiksim, stāvokļa, lai nevajadzētu īpaši prasīt atļauju apmeklēt kaut kādu noteiktu toaleti, ko jūs darīsiet visu, vai darīsiet visu, lai pilnīgi visi cilvēki pieejamā veidā varētu piekļūt visam, visam, kas ir nepieciešams ceļojot un īpaši stācies. Paldies par šo jautājumu. Tālāk, uh, Bilbao kundze. Mēs gaidījām jūs, un tagad jūs esat klāt pusotras minūtes arī jums. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, atvainojos, man vajadzēja iziet ārā no zāles, jo man vajadzēja piedalīties arī preses brīfingā, kur mēs runājam par Erasmus Plus un ar uh, šo programmu saistīto turismu. Uh, apašprogrammu. Mēs gribam, lai turisms e, būtu visiekļaujošs un e, tiek veidoti divi fondi, kas strādās kopā, lai nodrošinātu attīstību šajā nozare. Varbūt e, mani jautājumi jau izskanējuši, bet tomēr atkārtošu. Es vispirms gribētu atzīmēt, ka ļoti labi, ka transports un turisms ir sieviešu gādīgajās rokās Somija. Uh, Un um, vēl viena lieta. Man ļoti patīk ministrs kundze um, doma jūsu runā par to, ka cilvēks ir jāliek transporta un turismu politikas centrā. Un mums ir nepieciešams nodrošināt konkrētus rezultātus, un lai mēs nodrošinātu līdz, līdz ar to visiem lielāku labklājību un attīstību. Un Es domāju, ka jūs jau runājāt par mobilitātes pakotni. Un skaidrs, ka jūs noteikti gribat uh, iet uz priekšu, nodrošināt progresu, tālāk pavirzīt uh, parlamenta apstiprināto nostāju. Mm, ko jūs domājat par kombinēto transportu? Mēs uh, zinām, ka joprojām šis jautājums nav pabeigts. Tādi jautājumi kā transportlīdzekļu noma paketes ietvarā, arī viss jautājums par elektronisko informāciju, par to, kāda informācija un kādā veidā ir jāapkā, jāapkopo, jāuzrāda, kad tiek transportēta krava. Un ko, kā, kā ir ar šo darba grafiku, piemēram, darba laiks, atvilcis laiks, tas nav līdz galam arī pieņemts padome mēs īstenībā jau balsojām. Un kā ir ar šo te sezonas laiku, vasaras laiks un ziemas laiks? Mēs nobalsojām, bet tas arī nav pabeigts. Mēs daudz runājam par klimata pārmaiņām, bet tomēr šis jautājums par daudzveidu vai multimodālo transportu. Ko jūs darīsiet, lai iesaistītu visas dalībvalstis, lai mēs varētu tālāk attīstīt prioritāros progresus Eiropai? Kāda ir jūsu plāna šai ziņā? Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Paldies par iespēju uzdot šo jautājumu. Lielas paldies, saku priekšsēdētāji. Es jau teicu, pusotras minūtes katram runātājam, nevis divas minūtes piecdesmit. Ministra kundzes. Uh, Jūs eh, redzat, ka ļoti daudz jautājumu attiecas uz slaveno mobilitātes pakotni. Eh, un mm, te ir arī vēsturisks konteksts eh, strādājot šajā komitejā. Tomēr mūsu mērķis ir skaidrs un konkrēts. Mobilitātes pakotnē ir jābūt ar konkrē, konkrētu rezultātu, ka darba ņēmēji šajā uh, um, jomā, kas strādā transporta jomā, saņem tādu pašu aizsardzību, tikpat cie, cieņpilnu attieksmi kā visi pārējie, kas strādā citās nozarēs. Uh, mums jānodrošina cieņ, cienīga attieksme. Uh, mēs nevaram pieļaut, ka cilvēki 19. gadā strādā ar tādiem pašiem noteikumiem kā gadsimta sākumā. Ir jārespektē sociālie jautājumi, bet nedrīkst aizmirst arī vīdes aspekts, jo šeit ir jārisina arī viņetes jautājumi. Tālāk, ko mēs rīt darīsim. Mēs zinām visu, kas attiecas uz ceļu sektoru. Mēs gribam, lai vienlaicīgi ar visiem uzdevumiem tiktu respektēti arī MVU. Uh, darba apstākļi, bet uh, atkal noteikti nedrīkst aizmirst arī darba ņēmēju tiesības. Un tālāk trešais jautājums arī par to pašu mobilitātes paketi. E, tie, kas bija šeit arī senos laikā, atcerēsieties, ka mm, daudz, gandrīz vai divus gadus mēs runājam par mobilitātes pakotni. Tagad mums vairs šādu gadu nav. Un tas nozīmē, ka tagad Somijas prezidentūrai arī vajadzēs vadīt aktīvi šīs sarunas uz priekšu. Tālāk, nākamais par klimata jautājumu. Es tiešām gribētu, lai Somijas prezidentūra, dāmas, ka mums, jūs mums pastāstītu par savu mērogu, par ambīcijām, par saviem mērķiem, ķerties pie šī jautājuma, nekavējoties, jo klimata. Klimata jautājumi mēs jau pie tā strādājam desmit gadus, ir klimats, transports un viss, mēs strādājam, runājam arī šajā komitejā, bet tāpat laikā, tā kā jūs pareizi teicāt, ir ļoti lieli izaicinājumi. Tālāk par šo nakts vilcienu. Mēs vairs nerunājam par to, tikai, tikai bija pilotprojekts. Eh, tālāk jautājums par oglekļa neutralitāti. Kā to nodrošināt? Te ir tiešām eh, paties jautājums, kas ir saistīts ar jūras sektoru. Tur gan ir kruīza kuģi, visāds turisms, kas šodien attīstās ļoti strauji. Ir arī pilsētas uz ūdens, un arī šeit tiek pārkāptas tiesības, netiek respektēti vietēji iedzīvotāji, kā Roriris kundze teica, un arī netiek ievēros nekādas normas attiecībā uz mm, CO2 gāzēm. Uh, jā, ļoti labi pilotēt un virzīt šos dzelzceļa projektus, tur tiešām tiek cienītas vides ambīcijas, bet eh, varbūt jūs varētu pateikt konkrētāk mūsu pilsētiem, ko jūs darīsiet klimata jomā, sociālā jomā un vēl eh, arī pareizi jūs teicāt, kā tehnoloģija šai ziņā mums varētu palīdzēt. Es tagad došu jums katrai apmēram 10 minūtes eh, vārdu, lai jūs varētu atbildēt. Paldies par šiem fantastiskajiem jautājumiem. Paldies par jūsu komentāriem. Mēs eh, noteikti ņemsim vērā visu nu, šeit dzirdēto prezidentūras laikā. Mēs noteikti ceram, ka arī nākotnē mūsu lieliskā sadarbība ar parlamentu turpināsies. Esmu ļoti priecīga šodien ar jums eh, debatēt, esmu gatava atkal nākt un atgriezties un debatēt un turpināt mūsu sadarbību. Šķiet, ka Olivjē kungs pieminēja to, ka Somijas pieeja ir tiešām pragmātiska, varētu pat likties, ka diezgan uh, tehniska un tāda inženieriska tāda pieeja, uz ko norādīja kungs, e, tiešām izskan arī mūsu runās, bet es e, gribētu jums tomēr apliecināt, ka mēs e, ļoti nopietni uztveram visus šos jautājumus, zinām, ka ir arī emocionālais aspekts un vēlēšanās virzīt uz priekšu visus jautājumus par mobilitātes paketi. Neapšaubāmi mēs esam apmierināti Um, par to, ka ir uzsākti trialogi par daudziem aspektiem. Mēs eh, tiešām varam arī turpināt šo trialogu sistēmu, kur um, situācija ir nobriedusi, bet eh, mums ir arī jāgaida noteiktos jautājumos parlamenta mandāti, lai varētu trialogā runāt arī zinām par to, ka padomēm parlamentam daudzos jautājumos ir atšķirīgi viedokļi, tomēr mēs esam gatavi meklēt kompromisus, lai būtu rezultāts. Apzināmies arī to, ka dalībvalstīm ir dažādas intereses. Daudz jautājumu attiecās uz sociālo un tirgus pilāru. Liberācijas Novakovs un Grapīnī kundze un citi, daudzi citi vaicāja um, par sociālo un tirgus pīlāru, par šo te mīkdarbību. Es zinu, ka šeit ir arī dažādi viedokļi par šiem jautājumiem. Mums ir jābūt neitrāliem un jāuzklausa visas puses, kā jau mēs teicām. Jo tad, kad uzsāksim sarunas, tad mēs detalizētāk un precīzāk analizēsim katru aspektu Tad eh, tika uzdots jautājums par TNT. Zinām, ka parlaments strādā ar viedo TNT, un mūsu mērķis ir panākt vispārējās pieejas apstiprināšanu padomē, un mēs plānojam uzsākt arī sarunas ar eh, parlamentu, ja paspēsim visu sakārtot nu, saulēcīgi. Tad eh, daudzi uh, runātāji Žanķie kundze tīpaši vaicāja par jūras sektoru, par kruīz kuģiem. Jā, es eh, uzskatu, ka mums jārīkojas ļoti izšķirīgi un ātri, lai samazinātu emisijas, lai mēs varētu starptautiskās jūras organizācijas nosprāktos mērķus pilnībā izpildīt. Uh, Mēs varam tehnoloģiski, automātiski rīkoties, izmantot eh, alternatīvās degvielas, daram visu, eh, lai samazinātu emisijas jūras nozarē. Eh, arī globāli ir jāvirza hm, šī sarunas, lai globāli visi, visi iesaistietie samazinātu emisijas no kuģiem. Deparniekundze interesējās par pasažieru tiesībām, nu, dzelzceļa pasažieru. Mēs apzināmies, ka Eiropas parlaments jau ir apstiprinājušos noteikumus, tomēr šis jautājums ir ļoti svarīgi, kā, svarīgs, un kā teicu, mūsu mērķis ir nodrošināt transporta padomē, kas notiks decembrī, vispārējās pieejas apstiprināšanu. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi panākt līdzsvarotu risinājumu, kur būtu ievērots gan uzņēmumu, gan pasažieru intereses. Danielsens vaicāja par kombinēto transportu un par uzraudzību šai ziņā. Ir priekšlikums, kur tiek akcentēts sociālais pilārs. Arī šajā aspektā mēs esam gatavi turpināt sarunas. Uh, Un laika plānojums šīm sarunām ir atkarīgs no tā, kā turpināsies uh, sārunas. Uh, tālāk um, deputāte kāda vaicāja par sadarbību ar Starptautisko jūras organizāciju un par uh, salām par sālu stāvokli. E, tiešām šis jūras sektors ir ļoti svarīgs Somijai un neapšaubāmi jūras sektors ir jāņem vērā kā svarīga daļa transporta politikā. Šeit nav likumdošanas priekšlikuma, tāpēc vajadzētu fokusēt mūsu e, debates arī uz šī sektora nākotni. E, tālāk par CEF un MFF saistību vaicāja kāda deputāte. Uh, Es jau savā runā pieminēju, ka Somija ir gatava virzīt uz priekšu šos jautājumus, bet šo, šis diskusijas pabeigšana ir saistīta ar daudz, kad finanšu satvera apstiprināšanu, un, kā jau es teicu, šobrīd es nevaru paust nekādu viedokli par budžetu un MFF jautājumiem. SEF un TNT ir ļoti svarīgi instrumenti, lai nodrošinātu iekšē tirgus funkcionēšanu un kohēziju starp reģioniem. Rodrīgeses kundze interesējās par pasažieru tiesībām. Mēs zinām, ka šajā jomā ir arī komisijas paziņojums. Mēs plānojam šo jautājumu novirzīt uz ekspertu līmeni, lai tur varētu uh, izrunāt esošo situāciju un iespējas attīstīt likumdošanu. Tālāk jautājums par klimatu ko uzdev daudzi de deputāti. 20. septembrī notiks transporta padome, un tur galvenais jautājums būs izaicinājumi, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. Mēs zinām, ka klimata sektors rada daudz problēmas un izaicinājums, bet ir arī jaunas iespējas. Uh, Um, uzskatām, ka ir iespējams ļoti būtiski samazināt emisijas, kas nāk no transporta, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai padomē par šiem jautājumiem varētu izvērst pamatīgu diskusiju. Mm, jautājums par sadarbību ar Horvātiju trio formātā. Jā, mēs noteikti uzturēsim kontaktus ar pārējām trijo prezidentūras valstīm, it īpaši ar nākamo eh, Horvātijas prezidentūru. Turpināsim mūsu darbu kopā. Vēl jautājums par dzelzceļa transportu. Ilgspējīgi savienojumi ir ļoti svarīgi, ir tīpaši īsās distancēs ir jānodrošina iespēja ceļot ar vilcienu. Mums tiešām ātri vilcienu tīkls nav attīstīts, bet katrā ziņā vides mērķu jomā ir noteikti jāatbalsta dzelzceļš un dzelzceļa attīstība. Eh, par eh, laika, sezonas laika maiņu. Mm, situācija ir tāda, ka ļoti daudz dalībvalsts nav galajā formā izteikuši savu viedokli, un vienai dalībvalsts ir teikusi, mm, ka komisijai ir jāizstrādā precīzākas vadlīnijas vai ziņojums par to, kā dalībvalsts sadarbosies, eh, ja būs sezonas laika maiņa. Mēs eh, turpināsim strādāt, un tālāk es došu kolēģie Kulmunī kundzei iespēju atbildēt uz jautājumiem, kas attiec uz viņas portfeli. Kysymyksistä ja kommenteista. Paldies visiem par komentāriem un jautājumiem. Atbildēšu uz jautājumiem par turismu. Lešentēra kundze runāja par eh, kruīzkuģu turismu kruīza braucieniem un ar tiem saistītajiem vides aspektiem. 2014. gadā komisija nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas stratēģiju piekrastes un kruīza turisma pieaugumam. Ļoti rūpīgi, protams, esam sekojuši situācijas attīstībai bet visticamāk nākamā prezidentūra būs tā, kas īpaši šim jautājumam pievērsīsies. Kruīz ceļojuma un vides ilgtspējība tie cieši saistīti. Tas ir saistīts ar vides politiku, rūpniecības politiku un ilgspējīgas izaugsmes darba kārtību, kas arī ir minēta mūsu programmā kā viena no prioritātēm. Turklāt atcerēsimies, ka Eiropa arī būvē kruīza kuģus, ir tiek būvēti zaļie kruīza kuģi, esam globāls līderis šajā jomā. Deparnē kundze un mets runāja par pieejamības direktīvu. Šeit varētu to komentēt arī no turisma skatu punkta raugoties. Prezidentūras laikā mēs noteikti vēlamies iedrošināt dalībvalsts uzlabot dažādu um, tātad uh, vietu pieejamību brīvprātīgā kārtā, varam mēģināt nodrošināt instrumentus arī uzņēmumiem, lai pieejamības aspekti tiktu vienmēr ņemts vērā. Iepriekš jau minēju digitalizāciju, Te ir būtiska nozīme arī uz pieejamības nodrošināšanu. Un es domāju, ka daļējā, vismaz daļējā veidā mēs varētu mēģināt savietot pieejamības un digitalizācijas aspektus. Rodrīgas Piņēro kundze jautāja par mm, platformu ekonom, tātad ekonomikas platformām un, piemēram, Airbnb izmitināšanas platformu. Jā, taisnība. Uh, Uh, tas lielā mērā ietekmē turisma nozari, jo īpaši, ja mēs padomājam par īstermiņa um, izmitināšanu, bet no likumdošanas skatu punkta raugoties, ir jāpaturprātā arī iekšējā tirgus situācija. Un es domāju, ka arī par to būs garas diskusijas noteikti nākotnē. Un, protams, runājam arī par citiem aspektiem. Šeit regulējums ir saistīts ar Lebe kungu, viņš ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Enslī kungs uzdevā visai plašu jautājumu par emisiju samazinājumu un kā skatīt šo punktu no turisma skatu punktu. Šeit gribētu runāt par rūpniecību. Nu, var jau būt, ka tas izklausīsies abstrakti, bet tā pamatideja šeit ir sekojoša, ja mēs domājam par pārstrādi atkārtoto un efektīvākiem pakalpojumiem, tad arī tas viss ir saistīts ar digitalizāciju lielā mērā. Jautājums par to, kā transporta pakalpojumus varētu attīstīt um, labākā veidā, bet tajā pašā laikā, protams, ir jāpaturprātā kopaina. Es jau runāju par to, ka ilgspējīgas attīstības darba kārtība mūsu prezidentūrai noteikti būs uh, Uh, prioritāte, izaugsmē ir jābūt uh, ilgspējīgai, klimata neutralitāte ir minēts kā viens no mērķiem mūsu darba programmā, tā būs neatņemama mūsu darba sastāvdaļa. Flego kungs jautāja par gaidāmo mm, Horvātijas prezidentūru. Protams, mēs ļoti cītīgi sadarbosimies ar Horvātiju, jo arī ilgspējīga turisma uh, nodrošināšanas jomā esam uh, jau sazinājušies, esam īpaši runājuši par digitalizācijas lomu, un Horvātija pati tad uh, lems par savām atsevišķajām uh, prioritātēm, tik līdz viņa prezidentūra sāksies. Nobeigumā gribētu visiem pateikties par komentāriem un par jautājumiem. Rohei kungs teica, ka sūtīšot vēstuli un nepacietību to gaidīsim. Protams, ka vienmēr esam gatavi runāt par šiem priekšlikumiem un jautājumiem saistībā ar turisma nozari. Un vēl tikai gribētu arī norādīt, ka būtiski svarīgi ir atcerēties um, kopainu turisma nozarei, cik svarīgs turisms ir arī mūsu maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, jo liela daļa turismu uzņēmumu ir mazie vidējie uzņēmumi kāreiz. Un vēl gribētu tikai norādīt, ka padomes darba grupas um, plāno regulāri tikties, ir plānot arī augsta līmeņa tikšanās, tātad Eiropas turisma fórums oktobrī Helsinkos. Liels paldies visiem par jautājumiem, par komentāriem! Paldies par to, ka uzaicinājāt mūs ierasties pie jums un noturēt šodien šīs diskusijas. Veiksim jums darbā un esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim cieši sadarboties arī nākotnē. Merci. Ministra kundzes, liels paldies! Un Es gribu jūs apsveikt ar to, ka Somijas prezidentūra klimata jautājums ir likusi kā prioritāti. Un ārpus šīs zāles ir apmēram 40 grādu temperatūra. Un ja mēs neuzspīdīsim uz gāzi, tad nāk, drīz mums var rasties milzīgas problēmas, vēl vairāk radīsies. Uh, problēmu. Mums jādomā par nākamajām paudzēm. Mēs gribam, lai planēta būtu tīra, bet eh, lai varētu arī brīvi elpot un lai nodrošinātu šo brīvo elpošanu, tad šajā jomā transports un turisms ir ar izšķirošu nozīmi. Eh, Šīs jautājums par datu citiem būtu interesanti, ja jūs mums paskaidrotu vairāk. Mēs īstenībā nepieskaramies jau, šo, šim jautājumam. Uh, ka, kam pieder dati, kas ar tiem operē. Kāds deputāts vaicāja par autonomiem transporta līdzekļiem, bet kas uzturēs visu šos datus, visu informāciju? Uh, jūs teicāt par to, ka jūs strādāsiet ar konkrētiem jautājumiem. Konkrēta lieta uh, ir budžets, salas uh, par teritorijām, kas e, dažkārt ne tikai ir noslēgtas, izolētas, bet arī aizmirstas. Noteikti ir arī jāregulē siltumnīca efekta izraisošās gāzes, to emisijas un jāgriežās pie komisijas, lai būtu konkrēti risinājumi. Uh, Nu, mēs ļoti gribam, lai prezidentūras laikā šie risinājumi būtu eh, tādi, risinājumi būtu tiešām reāli. Mums ir jādomā par ekonomiku nu, un. Bet nedrīkst aizmirst arī par citiem jautājumiem. Eh, tāpēc mēs to ceram, kundzes, ka mēs turpināsim sadarboties nākamo sešu mēnešu laikā. Uh, un ka mēs saņemsim arī konkrētāku ceļa karti, lai mm, mēs varētu redzēt arī Somijas prezidentūras veiksmes stāstu līdzekus citām prezidentūrām. Es gribētu, lai visi aplaudē mūsu viešņām, jo šis uzdevums, ko jūs izpildījāt, nebūtu nav viegls. Uh, Bet e, jebkurā gadījumā jūs vienmēr varat nākt pie manī. Man biro durvis ir atvērts, varbūt ne visas 24 stundas, jo es dotos brīvdienās, bet e, vienmēr esat laipni gaidītas. Paldies! Secretaries. Yeah, yeah. You send me an email. Mes chers collègues, la commission n'est pas terminée. Kolēģi, komiteja vēl nav turpinājusi, nav pabeigusi darbu. Mēs turpinam darbu transporta komitejā. Je vais demander pour le point suivant. Par nākamo punktu. Jā, es atradu savām rīti. Monsieur Virī! Verī kungs, vai jūs gribat runāt, tad dodat to ārā. Tous ceux qui veulent parler! Visi, kas grib runāties, <clears throat> kas grib sarunāties, lūdzu iziet um, no šīs zāles un turpiniet savu sarunas ārpusē. Un mēs turpināsim darbu. Je vais demander, s'il vous plaît. Lūdzu. C'est la dernière fois. Es pēdējo reizi uh, apsaucu jūs. Turpināsim ar nākamo punktu. Mēs, uh, tā, nākamais jautājums ir par pētījumu par uh, modālo pārnesi Eiropas transporta jomā, ceļš uz priekšu, un es došu cilvēkiem, kas ir šo pētījumu veikuši, Enriko Pastorīkungs, vai tas būs viņš? Uh, kas eh, prezentē šo pētījumu, ko mēs lūdzām izdarīt jau ilgu laiku atpakaļ, tad došu jums 12 minūtes eh, pastāstīt par šo jautājumu un tālāk eh, būs diskusija ar jums. Došu jums vārdu. Lūdzu, 12 minūtes jums. Hello, good morning. Labrīt visiem! Paldies, ka mani uzaicinājāt iepazīstināt jūs ar šo ļoti interesanto pētījumu. Pētījums tika paveikts jau pagājušajā gadā, bet nu labi. Jebkurā gadījumā prieks iepazīstināt jaunos, kom, jauno komiteju ar šo pētījumu. Ceru, ka noderēs jums arī nākotnē diskusijās par šiem jautājumiem. Ko jums šodien stāstīšu? Prezentācijas struktūra ir līdzīgi kā pētījuma struktūra, pēc īsa ievada izklāstīšu pārējos punktus, kas redzam ekrānā - politikas konteksts, datu analīze. Tātad arī dati ir svarīgi, lai saprastu, kāda ir esošā situācija šobrīd. Pēc tam raudzīsimies uz svarīgākajiem analīzes rezultātiem, tātad uh, rezultāti šķēršļi un rekomendācijas, ko izstrādājām. Jūs tās ņemtu vērā, cerams. Mērķis bija sniegt jums, komitejai un visām pārējām ieinteresētajām pusēm, aktuālu analīzi par līdz šim panākto progresu, mēģinot sasniegt mērķus, kas tika identificēti tad, kad tika izstrādāta transporta baltā grāmata 2011. gadā. Tur iekļautie mērķi ir visai izaicinājumi pārpilni. Tad nu skatīsimies, kāda ir līdz šim panāktie rezultāti. Koncentrēsimies uz datiem un skatīsimies, kāds ir līdz šim panāktais progress. Nu, re. Atgriežoties pie Baltās grāmatas, kas, kas tur tika lūgts, ko, ko izdarīt attiecībā uz modālo pārnesi. Modālā pārnese ir viens no svarīgākajiem elementiem plašākā stratēģijā, kuras mērķis ir um, samazināt oglekļa apjoms loģistikā un transportā. Tas ir instruments, kas ļauj mums sasniegt dekarbonizāciju. Ja, dekarz, ja ir jāizsasniedz un jāizpild dekarbonizācijas mērķi, tad nepieciešama modālā pārnese. Tas būtu svarīgs elements šajā procesā. Ir augāmies detalizētāk uz mērķiem kas tikuši analizēti. Sākumā 30% pārnese no kravas transporta, kas pārsniedz 300 km, uz ilgspējīgākiem transporta veidiem, kas būtu dzelzceļš un iekšējie ūdensceļi. Un to tātad līdz 2050. gadam šiem rādītām vajadzētu pieaugt līdz 50%. Kas attiec uz pasažieru transportu, tur mērķi ir tādi vispārīgāki, kas ir līdz 2050. gadam lielāko vairumu vidēja attāluma pasažieru transportu vajadzētu nodrošināt dzelzceļam. Un trīskārši jāpalielina Eiropas Savienības ātra vilcienu tīkls, kas nozīmē, ka ir jāpabeidz šis tīkls līdz 50 gadam. Šiem jautājumam pievērst lielu uzmanību, arī komisija ir veikusi vairākas iniciatīvas šajā jomā. Un, attiecīgi, ir piešķirt arī fondi un finansējums, kas ļautu sasniegt šos mērķus. Ja raugāmies datu analīzi, modālā pasažieru kravas transporta daļa nav milzīgi kopumā mainījusies, ja paraugāmies uz datiem gan tātad kravas transportam, gan pasažieru transportam. ja aplūkojam tikai un vienīgi šos datus, varētu teikt, ka nekas nav noticis. Bet tā gluži nav. Pirmkārt, tas ir tādēļ, ka atšķirības ir redzamas nacionālā līmenī. Ja paraugāmies uz nacionālajiem rādītājiem, tad dinamika ir atšķirīga. Un mums jāaplūko arī dažādi pētījuma segmenti. Nu, piemēram, ja mēs domājam par kravas transportu, šeit pamatmērķis. Tātad dati, kas tika izmantoti, bija kravā, kas tiek pārvedāta pārsniedzot 300 km distanci. Bet, ja konkrēti raugāmies uz pieprasījumu, nu, piemēram, dzelzceļa transporta jomā, Pēdējo desmit gadu laikā esam reģistrējuši visus visai spēcīgu modālo uh, transporta, kombinēto transporta dinamiku. Tradicionālais transports tad tā mm, visai vāji tie rādītāji. Tas nozīmē, ka kopējie dati ir visai līdzsvaroti, iekļaujot uh, apakštendences pa specifiskiem segmentiem. Tas pats noticis arī attiecībā uz pasažieriem ja raugāmies uz specifiskiem gadījumiem, ātrvilcieni, kas ir efektīvi izrādījušies, pārnesot daļu pasažieru, no, tātad piesaistot no citiem transporta veidiem, ne tikai ceļa, bet arī gaisa transportu, piemēram, piesaistot tos dzelzceļam. Un no pasažieru puses šeit ir jāplūko ne tikai uh, vidu, tātad vidējas distances transports, bet arī pilsētvides līmenī, kur var visai lielus iegūmus nodrošināt. Ja paraugāmies uz oficiālajām aplēsēm attiecībā uz nākotni, tad šeit neredzam milzīgas pārmaiņas. Tādas nākotnē nav sagaidāmas. Eiropas komisijas references scenārija kas plāno mm, aplēses līdz 2040. un 50. gadam, nerāda šie, šādas milzīgas, straujas pārmaiņas attiecībā uz dažādu transportu veidu un šo modālo pārnes. Kāda ir aktuālā situācija? Multimodālā savietojamība ir būtisks aspekts, paturot prātā ideju, ka vēlamies no nu, kravu pārcelt no sauszemes transporta, ceļu transporta uz citiem veidiem. Eiropā mm, situācija ir mm, atšķirīga, jo jāskatās, kur ir pieprasījums pēc attiecīgi tipu pakalpojumiem. Tas pats attiecās arī uz TNT centrālā tīkla pabeigšanu. Viņi nedaudz atpaliek no sākotnējā plāna attiecībā uz uh, ceļu transportu, dzelzceļu, kā arī ātrvilcieniem. Tām nepieciešams milzīgas investīcijas, un visticamāk tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ rādītāji tur nesasniedz gaidītos vēl aizvien. Un svarī, viens no svarīgākajiem aspektiem, domājot par, piemēram, um, dzelzceļa pievilcību, ir sadarbspēja, arī pārobežu sadarbspēja dzelzceļam, kas krietni atpaliek uh, no vēlamā rezultāta. Neskatoties to, ka darba ieguldīts daudz, rezultāts nav sasniegts. Bet nu labi, tā ir ļoti svarīga iniciatīva, kuras rezultāti varbūt būs redzami ilgākā termiņā. Un, ja raugāmies uz to, kādi ir citi iemesli, Uh, atšķirībām tirgu vai dažādām tendencēm tirgu esam uh, arī ar regulējumu saistītos aspektus vērtējuši, piemēram, uh, pieeja dažādiem transporta veidiem. Šeit situācija dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga arī dzelzceļam un sauszemes ceļu transportam. Ir dažādi līmeņi, dažādi kritēriji, atbilstoši no kā tātad nodevu sistēmas tiek piemērots Eiropas Savienībā, piemēram. Uh, un Ja raugāmies horizontāliem starp nozaru jautājumiem, kas varētu ietekmēt gan pasažierus, gan kravu, šeit, kā jau es minēju savas uzrunas sākumā, īpaši uzmanību jāpievērš pilsētu vides zonām, kur um, pilsētu centru pieaugums attiecīgi arī nozīmē pasažieru un preču pieprasījuma pieaugošas tendences. Tas nozīmē, ka šajā jomā jāveic uh, papildus iniciatīvas un papildus pasākumi. Integrācija tātad uh, starp dažādiem transporta veidiem, sasaiste, saskaņotība. Šeit varam runāt par infrastruktūras līmeni, tas ir noteikti jādara. Jaunu, jaunu multimodālo uh, termināļu izstrāde un attīstība, multimodālā savienojamība, tas tīri par infrastruktūru. Bet no otras puses ir būtiski svarīgi uzlabot arī tehnoloģijas, kas attiecīgi šiem pasākumiem tiek attīstītas. Ieraugāmies rezultātiem, izvērtējums un potenciāls. Jo īpaši, ja aplūkojam datus, tad 2011. gada darba dokumenta mērķis um, nav vēl netuvu sasniegts, jo ne nu visticamāk tas būs arī tādēļ, ka ir pāragri vēl šobrīd vērtēt sasniegtās sekas, jo īpaši paturot prātā to, ka arī struktu, infrastruktūras pieejamība ir uh, sasaistīta ar šo pārnesi un, protams, tur darbs vēl nav pabeigts. Lai gan jāstrādā, jāturpina strādāt līdz 30. gadam mums attiecībā uz šo mērķi. Kā jau es minēju, tad šīs pārneses potenciāls ir lielāks tur, kur ir lielāks pieprasījums. Tātad pilsētu uh, vidē un arī runāt par konkrētiem um, starpmodāliem kombinētā transporta risinājumiem. Ļoti svarīgs potenciāls ir vēl saistībā arī ar ātru vilcienu satiksmi pasažieru transporta jomā. Citas politikas tehnoloģija attīstības varētu arī būt par pamatu modālajai pārējai rekomendācijas, um, jo es vēlos iekļauties 12 minūtēs, varbūt nevarēšu, tik, tātad gribu tomēr nonākt pie rekomendācijām. Par šķēršiem runājot, tas ir pietiekams svarīgs punkts. Tad sarapspēja. Uz par to jau runāju vienlīdzīgi spēles noteikumi. Arī tie vēl jāsasniedz. Ir liels darbs ieguldīts pētot, uh, analizējot uh, komisijai ārējās izmaksas, bet esam novērojuši, ka ārējās izmaksas nav vēl internalizētas. Tādām gan tā vajadzētu būt. Tas atbilst arī komisijas mērķiem. Un arī dažādie nodokļu nodevu aplikšana dažādās dalībvalstīs atkarībā no transporta uh, satiksmes veidām, arī tam ir liela ietekme. Ir zināms problēmas ar infrastruktūras trūkumu, multimodalitāte, starpmodalitātēm, jo īpaši šeit būtu minā, minama tas, ka iztrūkst starpmodālās infrastruktūras standartu nepietiekama ātrvilciena attīstība, arī par to jau runāju, un arī citas problēmas. Nu, piemēram, koordinācijas trūkums starp transporta un zemes izmantošanas plānošanu. Nu, piemēram, ja transporta pakalpojumi, transporta infrastruktūra tiktu plānota paralēli pilsētvidas centru plānošanai, tad um, viss būtu krietni saskaņotāk un labāk atbilst pilsētu vajadzībām. Un, ja paraugāmies tehnoloģijām, tad arī šeit īpaši redzam informācijas apmaiņas starp operatoriem un starp nozarēm. Tas ir būtiski svarīgs punkts, kas varētu noteikti uzlabot uh, efektivitāti un arī konkurēt spēju šai nozarei. Nu, re, un šeit redzamas rekomendācijas Viena minūte vēl, ja drīkst. Politikas mērķiem jābūt skaidriem un izvērā, izmērāmiem. Kā jau es minēju sākumā, tad 300 km, piemēram, šis ierobežojums kravas transportam, tam ir jābūt, tam ir jābūt izmērāmam, tas ir jāmēra, jo Mums nav statistikas, ja mums nav statistikas datu, kuras salīdzināt, ir, ir ļoti sarežģīti izvērtēt, vai mērķi sasniegt vai nē. Potenciāli nosprausti mērķi atkarībā no transporta se segmenta. Dzelzceļš ir plaša joma un plašs sektors. Tomēr mums ir jānošķir konvencionālais, tradicionālais transports, kam jāsamazinās jo tradicionālā dzelzceļa pārvadāto preču tātad mm, pārvadājumiem jāpieaug, bet tātad šis kombinētais transports, pie tā mums vēl jāturpina īpaši strādāt. Pārējās rekomendācijas skaidri, precīzi pasākumi nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus – Tas jānodrošina arī operatoriem, tātad, uh, lai viņi varētu efektīvi sniegt pakalpojumus. Pārdefinēt uh, intervenciju tīklā, intervenciju tīklā prioritātes, stiprināt uh, tos tīklus, kas visvairāk nodrošina multimodalitāti, investīcijas. Un tad arī tādi maigāki pasākumi, informācijas apmaiņas, uh, izstrādē kravas transporta jomā, jo īpaši par iekšzemes ūdeņiem domājot. Tas varbūt ir tas trūkstošais elements līdz šim. Bet pie tā notiek liels darbs. Jo īpaši izmantojot dzelzceļa kravas koridoru, sadarboties ar termināļu operatoriem un pārvadātājiem. Tieši tikpat svarīgi ir arī nodrošināt informācijas apmaiņu attiecībās transport, pasažieru transportu, lai lietotāji būtu informēti par risinājumiem, un viņiem būtu papildus informācija arī par pieejamajām iespējām. Tas būtu saistīts arī ar pārnesi no viena transporta veida no otru. Un pilsētu vides līmenī šeit, kā jau redzējām, ilgtspējīga mobilitātes plāni instruments, kas varētu būt ļoti vērtīgs, attīstot, veicinot politiku modālajai pārnesēji un ieviešot novatoriskus pasākums. Es atvainojos, ka man tik gari nācāms runāt, bet, nu, mēģināju cik vien iespējams kodolīgi izteikties. Bet, nu, viss. Gal galā ziņojums pētījums bija gārš, nu, grūti iek iekļauties 12 minūtēs. Paldies par uzmanību! Merci beaucoup pour votre présentation. Paldies! Jā, protams, mēs arī gribam atvēlēt laiku debatēm. Paldies par šo prezentāciju. Es iepazinos ar šo pētījumu, un man ir patiešām daudz jautājumu. Šajā pētījumā, piemēram, nevienā brīdī neparādās uh, eksternās izmaksas. Cik, piemēram, Uh, naudas varētu ietaupīt, ja vairāk kravu pārvadātu pa dzelzceļu, nevis pa uh, lielceļiem. Un uh, ko, piemēram, ir teikusi revīzijas palāta, tā uh, ir aprēķinājusi šo um, ārējo izmaksu internalizāciju. Un, un cik varētu izmaksāt, piemēram, dzelzceļa materiāla remonts. Un, protams, ir jābūt patiesai intermodalitātei. Uh, Un vai, piemēram, dzelzceļa sastāv dzelzceļa remontēšana varētu būt arī nu, tāda svira, kas varētu lielā mērā šo intermodalitāti iekustināt? Jāsaka, ka kravu pārvadāšana pa dzelzceļu nenorisinās tik lielos apmēros, kā mēs vēlētos. Ja mēs vēlamies sasniegt eh, klimata mērķus, eh, uzlabot nodarbinātību, mums vajadzētu patiešām vairāk eh, kravu pārvadāt pa dzelzceļu. 30% šie slavenie 30%, nu, līdz tiem vēl ir tik tālu kā līdz mēnesim. Un kādi ir finanšu mehānismi? Protams, arī tie ir jāizveido. Mēs nu pat diskutējām ar Somu prezidentūru un, piemēram, eiro viņiet ir ļoti svarīgs aspekts. Vai jūs mums varētu konkrēti pastāstīt, cik ilgā laikā mēs to visu varētu panākt? Tas ir mans pirmais jautājums kā priekšsēdētājai. Un tagad Došu vārdu tiem kolēģiem, kas vēlas uh, uzstāties. Tailers kundze, jā, jūs esat pieteikusies divas minūtes. Paldies, paldies par šo prezentāciju, paldies par pētījumu. Man kā jaunievēlētāji deputātei, nu, jāsaka, tas noteikti būs, uh, tā būs viena no manām vasaras uh, lasāmajām vielām. Mēs, protams, atbalstām mobilitāti kā pakalpojumu. Mūsu politiskajai grupai tas ir svarīgi. Mēs vēlamies arī e, integrētu biļešu un informācijas sistēmu, kas varētu būt e, tāds solis pretī nākotnē vērstā mobilitātē. Kādi ir jūsu ieteikumi? Protams, neaizmirsīsim arī e, ekoloģiju. Otrs jautājums. Uzskatām, ka integrācija un savienojamība, kā arī interoperabilitāte ir nepieciešamas, lai varētu izmantot pietiekami vienkārši dažādus transporta veidus. Ja mēs runājam par ambicioziem klimata mērķiem, ko nospraudām, lai varētu atbalstīt vairāk tādus transporta veidus, kas rada mazākus izmešus. Kādi ir jūsu piedāvājumi? Eh, kā varētu nospraust tādus mērķus, ko ir vienkārši izmērīt un kas varētu garantēt pietiekami tādu efektīvu dažādu transporta veidu izveidošanu? Paldies, un tagad ērtuga kungs. Ā, jūs nevēlaties runāt? Labi. Bilbao kundze, tagad jūs. Es vēlējos pateikties par šo prezentāciju un pētījumu. Es vēl nepaspēju iepazīties ar dokumentu tā pamatīgi, bet, tādē, bet tomēr gribēju uzdot vienu jautājumu. Un gribētu arī reaģēt uz jūsu ierosinājumiem. Baltajā grāmatā ir minēti vairāk svarīgi mērķi, tiek runāts par intermodu intermodalitāti, interoperabilitāti, eh, dažādiem transporta veidiem un vienkāršāku to kombinēšanu. Bet kas ir tā visa pamatā? Eh, par to mēs runājam ļoti maz arī, pat tad, kad runājam par klimata mērķiem. Uh, Mums jārunā par TNT eh, prioritāro eh, maršrutu ātrāk izbūvi. Jūs teicāt, jā, tas maksā daudz naudas, bet tā nav vienīgā problēma. Un revīzijas palāta arī pareizi norādīja, ka daudz naudas ir ticis izmantots, bet sistēma joprojām ir pārāk fragmentēta un neefektīva problēma ir tajā, ka komisija nav piedāvājusi pietiekami labus instrumentus projektu īstenošanai noteiktajos termiņos dalību valstīm. Ja mēs runājam par, eksternal, par izmaksu eksternalizāciju vai internalizāciju, jūs savā pētījumā nepieminat, cik Eiropas Savienībā izmaksā prioritārie projekti. Daži ir um, daļēji īstenoti, bet nu, tu, tuvu ne visi. Mēs arī esam pārliecinājušies, ka tieši pierobežā daudzas dalību valsts cīnās ar problēmām. Tur ir visvairāk uh, transporta pārslodzes un tur rodas visaugstākais CO2 izmešu skaits. Un mēs pat esam secinājuši, ka uh, iela transporta jomā ir pieaugušas pat emisijas. Kā tas izstās um, TNT kontekstā? Jo mēs te varam runāt par kaut kādu Eiropas uh, visorēpas metro, bet uh, nu, tad ir jābūt arī šim vienotajam biļešu mehānismam, lai es varu nopirkt, piemēram, biļeti vienā Eiropas pilsētā un izmantot tāpat citā. Bet uh, Tas, diemžēl, nav iespējams. Mēs vēl tik tālu nesam tikuši. Un revīzijas palāta mums arī uh, norāda, ka bieži vien līdzekļi dalībvalstīs netiek izmantot lietpratīgi un produktīvi. Nu, ko darīt, lai situāciju uzlabotu? Paldies! Paldies, Bilbao kundze. Nākamais runātājs lūdzu. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es Domāju, ka šajā pētījumā ir daudz detalizētas informācijas, un es to augstu vērtēju, lai rosinātu mūsu diskusijas. Es patiešām esmu pārsteigts, ka vairāk uzmanības netika pievērsts tā sauktajām aktīvam aktīvai ceļošanai vai aktīviem pārvietošanās veidiem, eh, kā es to pats saucu, proti eh, runājot par eh, staigāšanu ar kājām un riteņbraukšanu. It sevišķi pilsētvidē, nu, tas ir tāds pārvietošanās veids, ko var ļoti labi izmantot. Un daudz viet tas arī pieaug pēc skaita. Mēs varam secināt, ka privātās automašīnas īcevišķi pilsētās rada milzīgas problēmas, ne tikai runājot par radītajiem izmešiem, bet arī uh, par uh, gaisa kvalitāti pilsētā ir patiešām jādomā par šo aktīvo pārvietošanos un veselību. Ļoti daudzās valstīs arī pieauga to cilvēku skaits, kam ir aptaukošanās liekais svars, un, piemēram, um, pārvietošanos ar automašīnu varētu labi aizstāt ar staigāšanu, iešanu kājām vai riteņbraukšanu. Tas samazinātu gan izmešu skaitu, gan um, sastrēgums pilsētās un uh, uzlabotu cilvēku veselību, bet tam vispār uzmanību uzmanība šajā pētījumā nav pievērsta. Ļoti labi, ka šeit ir atsauce uz dzimumu, un mēs esam arī pieredzējuši, ka daudz vairāk uzmanības tiek pievērsts tādiem ceļojumiem eh, vai maršrutiem ar vairākiem pieturas punktiem, eh, ko, kas ir sevišķi raksturīgi ir sievietēm. Tādēļ labi, ka šis dzimuma aspekts jūsu pētījumā parādās. Daudz tika, eh, daudzie tika pieminētas arī pārliecīgās izmaksas dzelzceļā, bet kas notiek, ja mēs runājam par ceļiem, par šosejām? Gribētu patiešām arī nu, tādu pilnīgāku kopainu iegūt. Es visā visumā augstu vērtēju šo pētījumu, bet eh, žēl, ka iešana ar kājām un eh, riteņbraukšana šeit netiek pieminēta. Es domāju, to vajadzētu noteikti pieminēt mūsu diskusijās daudz vairāk. Paldies par eh, šīm tādām eh, ļoti pamatotajām pārdomām. Paldies, Kurlovs kundze, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω. Paldies. Sākumā gribēju pateikties pētījuma autoriem. Jāsaka, tur bija patiešām ļoti daudz interesantu atziņu. Uh, varam secināt, eh, ka pēdējo gadu laikā tieši ceļu transports ir uh, visvairāk izvērsies, un Jāsaka gan, ka situācija nav pilnīgi viendabīga visās valstīs. Ir valstis, kur uh, dzelzceļš tiek izmantots ļoti reti, kur tā proper, kopējā m, mm, proporcija transportā ir visai niecīga, kā piemēram Grieķijā un Spānijā. Ja tur mēs vēlētos izmantot jūsu priekšlikumus, kā tad varētu mainīt šo uh, dažādo transportu veidu izmantošanu, runājot gan par pasažieru, gan par kravu pārvadāšanu? Uh, Protams, mums vajadzētu samazināt emisijas un dzelzceļš tur būtu ļoti laba alternatīva. Bet eh, ir jādomā par eh, tātad jaunām investīcijām un arī infrastruktūras uzlabošanu. Vai jūs esat mēģinājis aplēst, cik lielām vajadzētu būt šīm investīcijām, vai ir bijuši kaut kādi salīdzinājumi, varbūt ir pat citas alternatīvas, kombinētā satiksme? un arī e, plašāka elektromobīļu izmantošana. Paldies, un tagad Grapīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka šis jautājums tika iekļauts mūsu darba kārtībā un ka mūsu komitejā uzdeva veikt šo pētījumu. Vēlējos pateikties tās, tā autoriem. Jā, iešana ar kājām, riteņbraukšana arī ir e, ļoti svarīgas, bet transports ir arī būtiska tautsājumniecības sastāvdaļa. Mēs vēlamies, lai Eiropa globālā kontekstā būtu konkurētspējīga. Ļoti labi, ka jūs arī pieminējāt tādus transporta veidus, kas ir svarīgi ekonomikai. Es esmu pats strādājusi privātajā jomā un zinu, kādas ir transporta izmaksas. Esmu bijusi arī ministre eh, Rumānijā un ļoti labi zinu, nu, cik tas izmaksā mūsu valstī. Ja mēs runājam par kravu un pasažieru pārvadāšanu, arī laiks ir ļoti svarīgs, lai viss tiktu nogādāts gala mērķī saulaicīgi. Mēs dalību valstīs veicām dažādus pētījumus, un pēc tam tie kaut kur uh, noput uh, atvilknes stūrī. Mums ir šie um, ieteikumi jāīsteno. Ko jūs varētu uh, ieteikt, lai tas viss uh, kristu auglīgā augsnē? Kurš par to visu būs atbildīgs, uh, kuram vajadzēs to īstenot, lai varētu panākt jūs nospraustos mērķus? Ja, piemēram, ir distance mazāka par 300 km, vajadzētu to labāk mērot ar vilcienu, nevis automašīnu. Bet kas notiek Eiropā? Šeit patiešām ir ievērojams fragmentācijas dzelzceļa jomā. Nav arī visās valstīs infrastruktūra, lai tur pa sliediem varētu laist ātrvilcienus. Vienotais tirgus ir uh, fragmentēts infrastruktūras nepilnība dēļ. Es vēlētos lūgt mūsu priekšsēdētāju komitejas vārdā uh, uzsākt uh, diskusijas ar komisiju, ar nākamo transporta komisāru, lai varētu vērtīgāk izmantot uh, visus šos pētījumus, lai šie, šī apkopotā informācija, apkopotie rādītāji patiešām kaut kam kalpotu. Jā, var piedāvāt daudz dažādus pasākumus, bet ja tie netiek īstenot, nu, tas neko nedod. Paldies! Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies par šo pētījumu. Patiešām eh, tā būs interesanta lasām viela eh, vasarā. Es uzskatu, ka šī grafika, kas attēlo mm, situāciju pēdējo 20 gadu laikā, nu, ka situācija tur patiesībā ir mainījusies un arī, piemēram, ūdens transporta līdzekļi netiek izmantot pēc pilnā to potenciālu, piemēram, arī savienojami pa Melno jūru. Mums vajadzētu labāk to visu izmantot, piemēram, par Einu arī un Donavu transportējot preces. Un eh, saskaņā ar pētījumu datiem, tātad um, ūdens transports ir viens no lētākajiem. Uh, Un, ja mēs vairāk pārvadātu preces tieši šādā vīzē, tad mēs noteikti varētu krietni ietaupīt. Paldies! Paldies! Berencen kungs, es ļoti atvainojos, ka jūsu vārdu palaidu garām. Es atvainojos, ka es jūsu vārdu tā nedaudz nepareizi izrunāju, saka priekšsēdētā. Jā, nu katrs ir pelnījis otro iespēju. Jā, tu, jums tā tiek piešķirta. Paldies, paldies arī pētījuma autoriem. Jā, nu, mēs redzam, ka joprojām ir eh, ļoti daudz darāmā. Tas ir milzīgs izaicinājums. Jūs ļoti daudz arī runājat par. Uh, biežāk pārvadāšana pa sliedēm nekā pa ceļiem, un vakardien es ar ātru vilcienu uh, ierados šeit Briselē no Nīderlandes, un nu, tur pārāk liels ātrums netiks sasniegts, bet par to tagad nerunāšu. Man vairāk uh, laika, man vairāk interesē tieši ūdens transporta veidi. Mēs esam pieredzējuši kā tiek tagad arī ražoti elektriskie dzinēji laivām, ūdens transportam, uh, un varētu arī uzlabot uh, navigācijas iespējas iekšējos ūdens ceļos Eiropā. Es piedāvāju šeit organizēt pilotu projektu un patiešām man nepacietība gaida arī citus labus ieteikumus. Paldies, Ferēras kungs! Paldies! par šo pētījumu. Man vēl nebija iespējas ar to tā rūpīgi iepazīties. Tādēļ uzdošu uh, dažus īsus jautājumus, kas man uz šobrīd liekas tie aktuālākie. Bet sākumā tāds vispārīgs komentārs. Šie pētījumi ir ļoti vērtīgi, vairums no tiem ir interesanti un tie palīdz mums mūsu ikdienas darbā. Varbūt, ka ir pienācis īstais laiks tagad izmantot um, tādas labas senākas tradīcijas, proti pārtūkot šos pētījumus vairākās valodās, nevis piedāvāt tos tikai vienā vai divās izplatītākajās. Tas noteikti būtu liels ieguldījums daudzvalodības uzlabošanā un arī varētu ievērojami atvieglot mūsu darbu. Ieteikumos eh, man acīs iedūrās eh, kāds īpašs secinājums, proti, ka pierobežu projektos ir bijis eh, īpaši daudz investīciju pēdējo gadu laikā. Bet tagad rodas jautājums, vai šī tendence eh, ir tāda pastāvīga vai nē. Varbūt mums vairāk vajadzētu domāt arī par nacionālā līmeņa mobilitāti, vai nu, varbūt pat par eh, ES līmeņa mobilitāti. Šis ieteikums ir ļoti interesants, bet esmu noraizējies ka programmēšanas periodi, par kuriem joprojām diskutējam, un viss šis regulējums, ja runājam par struktūru fondiem, investīciju fondiem, mēs eh, visu iepriekšējo sasaukumu par to diskutējam, un es esmu patiešām noraizējies, ka tur orientācija nav identiska. Es uzskatu, ka pārāk daudz uzmanības tiek pievērsts eh, arī finansiālā jomā tieši pārobežu mobilitātei. Un, diemžēl eh, kopienas un dalību valstu līmenis tiek eh, atstāts eh, bez vērības. Ja runājam par finansējumu, nākas secināt, ka struktūra fondi šajā regulā netiek pietiekami daudz pieminēti. Vēl kāds jautājums? Kādu ieguldījumu varētu sniegt mūsu komiteja, lai varētu uzsākt jaunus pilotu projektus vai arī um, domājot arī par uh, nākamo budžetu? Kādām prioritātēm transporta jomā tur vajadzētu parādīties? un kāds finansējums būtu vispiemērotākais šiem projektiem. Ir dažādi ierosinājumi, ir iespējams īstenot pilotprojektus, bet ir jādomā arī par atbilstošo budžetu, bet eh, varbūt vajadzētu tomēr zināmu graudu pesimismu arī tajā visā. ir transporta baltā grāmata, un tur parādās atkal jaunas normas un noteikumi, bet mēs nevaram rīkoties kā līdz šim, lai varētu panākt uh, tos mērķus, ko nospraudām jau 2011. gadā. Vai jūsu pētījumā ir arī kādi priekšlikumi, kas attiektos uz pilotprojektiem un atbilstošo budžetu? Paldies! Es došu vārdu pastāvī kungam, lai viņš varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Es atvainojos, es nepamanīju Ņūtonu kungu, kas arī vēlas izteikties. Lūdzu. Labi, labi, es arī jums piedodu. Jā, šis ir ļoti interesants pētījums. Mums vajadzēs atvēlēt laiku tā izlasīšanai. Gribēju pavaicāt, ko jūs domājat par Eiropu salīdzinājumā ar citiem lieliem pasaules reģioniem? Nu, kāda ir situācija Eiropā salīdzinājumā ar Ķīnu un ASV? Jā, tas ir apjomīgs uh, jautājums, tādēļ uh, negaidu neko vairāk par tādu vispārīgu komentāru. Paldies! Pastorīkungs! Jums ir tagad kāds desmit minūtes, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Lūdzu, mēģiniet būt precīzi. Mums ir, protams, jādomā arī par likumdošanas iniciatīvām un kāda tad ir šī saspēle starp pētījumiem un mums. Tas viss pēc tam var rezultēties konkrētos likumdošanas priekšlikumos. Tāda laba, pozitīva dinamika. Paldies! So, This, uh... Lielas paldies par visiem šiem ļoti interesantajiem jautājumiem. Nebūtu nav viegli atbildēt uz visu, ko šeit dzirdēju. Jautājumi attiecās uz dažādām tēmām. Tāpēc sākšu no pēdējā jautājuma. Bet tikpat labi varam arī sākt uh, no plašā un tad uh, pārējām pie šaurākiem tematiem. mēs eh, tiešām neizdarījām salīdzināšanu ar pārējo pasauli šajā pētījumā. Bet, eh, ja mēs runājam par infrastruktūras attīstību, ja palūkojamies uz austrumu pusi, Ķīnu un tā tālāk, tad šīs valstis ātrāk attīsta savu uh, infrastruktūru un arī veic investīcijas citās um, pasaules vietās. Un līdz ar to arī uzlabojas savienojamība. Piemēram, ja mēs runājam par Ziemeļameriku, tur situācija ir. ir jau pietiekami attīstīta no seniem laikiem bet eh, atkal šī infrastruktūra varbūt nav tik ļoti laba vairs, tik ļoti piemērota mūsdienām. Bet, eh, ja mēs runājam par savienojamību ar Āziju, Āzijas virzienā, es eh, varbūt uz šo brīdi minētu Ķīnu kā piemēru, kā to, kas ir priekšplānā. Eiropa gan ir sarežģītāks jautājums Ko mēs varam teikt? Mēs nepiedāvājam visu pārveidot, ne, mēs nepiedāvājam pilnīgi apgāst visas stratēģijas saistībā ar infrastruktūras attīstību. Mēs varam <clears throat> norādīt uz atsevišķiem prioritāriem jautājumiem. Jā, mēs esam investējuši, mums ir jābūt spējīgiem arī nākotnē investēt eh, tieši infrastruktūras uzlabošanas jomā, eh, jo tas ir obligāti jādara. Ir noteikti tādi iztrūkstošie posmi, un tie posmi būtu eh, tiešām jāizveido, lai nodrošinātu tīklu savienojumību, bet ir arī jānosaka prioritātes. Jāstrādā ar tajos punktos, kur ir vislielākais pieprasījums, vislielākā vajadzība, tad uh, Tas nav jautājums par pārobežu infrastruktūru. Pārobežu infrastruktūra ir tāda veida investīcijas, kur dalībvalsts īpaši nesteidzas dot savus līdzekļus. Un tāpēc uzskatu tieši, ka pārobežu investīciju ziņā ir jābūt lielākam spiedienam no Eiropas Savienības puses, vismaz jāvirza domāšana tā virzienā, pārobežu virzienā. Par dzelzceļa infrastruktūru mēs eh, runājam ne tikai par iespēju attīstīt ātrvilcienu sistēmu, bet eh, mēs spriežam arī par to, kā atjaunot tradicionālo dzelzceļu. Pēdējo gadu desmit laikā eh, šis dzelzceļš, tā sistēma ir varbūt aizmirsta, dažās valstīs nav attiecīgi virzīta, un tad uh, ir starppilsēnu eh, vilcieni tādi, kādi ir Vācijā. Varbūt šo labo pieredzi varētu pārņemt un atkārtot kādā citā valstī. Eh, tādā veidā iespējams varētu arī ietaupīt eh, kādus naudas līdzekļus, kas nebūtu tik lieli kā jaunas ātrvilciena infrastruktūras attīstīšana. Un visbeidzot, atbildot par transporta veidu pie mūsu pētījumā mēs neietvērām visus transporta veidus, jo mēs stingri pieturējāmies pie Baltās grāmatas mērķiem. Tur uzdevums bija fokusēties uz ātrvilcienu sistēmas, un tāpēc arī mēs īpaši fokusējāmies tieši uz mūsu uzdevumu. Un tāpēc mēs ne analiz, neanalizējam eh, sauszemes vai ceļu transporta attīstības jautājumus. Bet par modālo pārnesi. Par to gan mēs rakstam pētījumā ir infrastruktūra, ir pakalpojumi, dažādi darbinieki, un tad ir likumdošanas regulējošie aspekti. Lūk, šie trīs aspekti mūsuprāt ir jāizskata, jāņem vērā. Likumdošanas aspekts ir tas aspekts, kur Eiropas Savienība var sniegt savu ieguldījumu, bet nedrīkst aizmirst arī par vides jautājumiem kā jau es teicu, pašā sākumā dekarbonizācija ir patiesais modālās pārneses mērķis. Tad stimulē to, lai videi draudzīgāks transporta veids tiktu izmantots, piemēram, vairāk, lai izmanto dzelzceļu vai arī iekšzemes ūdens ceļus. Visticamāk, pēdējais transporta veids ir visdraudzīgākais. Uh, videi, un te Eiropas komisijai vajadzētu varbūt virzīt domāšanu šādā virzienā. Kaut gan, e, kaut gan tā tas nav, ka nekas nenotiek. Mēs redzam, ka starpmodālie savienojumi un transports e, tiešām pieaug. E, daudz ko arī transportē pa ūdensceļiem, bet daudz kas arī ir zudis, piemēram, ogļu transports vai lielgabarīta preču pārvedājumi, tas vairs nav nepieciešams. Tehnoloģiskās inovācijas, piemēram, automobīļu elektrifikācija, arī dzelzceļa elektrifikācija, kas gan jau ir notikusi lielākā daļā tīkla sistēmas. Uh, tas ir noticis, bet eh, tad eh, ir arī aktīvās pārvietošanās eh, veicināšana pilsētās. Tad tas viss, visi šie pasākumi noved pie transporta loģistikas dekarbonizācijas. Tad mm, tādā ziņā jau notiek un mūsu ierosinājumi arī var palīdzēt un arī jums vajadzētu domāt par tālāko attīstību iepriekš minētajos virsienos. par iekšzemes ūdens ceļiem tika uzdots jautājums no abām zāles pusēm. Deputāti interesējās par iespēju izmantot ūdens ceļus. Reina šobrīd ir ļoti noslogota. Ir jau zinām aspekti, kas saistīti ar klimata pārmaiņām kaut kādos uh, sezonas periodos ūdens līmenis ir ļoti zēms un tas uzliek uh, papildu ierobežojumus upju navigācijas iespējām. Cik man zināms, Donavā jūs uh, nevarat veikt garus attālumus uh, pa Donavu. Ir tikai daļas no Donavas, kas ir navigējamas, kuģojamas tāpēc eh, nevar nodrošināt pilnībā par Donovu pārvietošanos no Melnās jūras līdz Eiropas centram. Ir nepieciešami kādi modālās pārneses varianti. Un visbeidzot, jūs runājāt par pakalpojumiem dažādiem, piemēram, bīļešu pārdošana, mobilitāte kā pakalpojums eh, tas viss notiek, tur darbi notiek, arī mēs esam iesaistīti pētījumos šajās citās jomās. Mēs uzskatām, ka šeit ir milzīgs. Milzīgs iespējas, ko dod informācija tehnoloģijas, to var eh, izmantot kā veicinošo faktoru mobilitātes ziņā, bet tas nav vienīgais. Uh, Ne tikai IT, bet arī transporta risinājumi ir nepieciešami, un informācijas sniegšana tā, tā tikai veicina transporta izmantošanu, sniedzot informāciju, stāstot par to, kāda risinājuma, kādas iespējas ir pieejamas tirgu. Un tas um, ir domāts ne tikai lietotājiem vai pasažieriem, piemēram, arī intermodāliem risinājumiem, tas nepieciešams kaut vai kravas uh, uh, pārvadājumu ziņā, piemēram, Šie multimodālie operatori, lai pārvadātu kravu, piedāvā labu, efektīvu pakalpojumu, bet dažreiz šis piedāvājums nesaskan ar e, pieprasījumu privātajā uzņēmumā, kam ir nepieciešams vest e, preces uz kādu citu vietu, vai arī pārvadājumu uzņēmumi dažās, dažos gadījumos neņem vērā alternatīvas risinājumus, kas varētu būt vidē draudzīgāki. Tad vēl kāds aspekts, kas ir svarīgs likumdevējam, ir vienādie spēles noteikumi. Es par to ieminējos arī prezentācijā. Eiro viņiete ir jautājums, par ko ir bijušas ļoti garas debates. Tas ir tas likumdošanas akts, kas ir debatēts ilgus gadus, bet jāatzīst, ka uh, principi vēl netiek īstenoti. Ja eiro viņetes principi tiktu īstenoti, tad arī spēles noteikumi būtu vienlīdzīgāki nekā tas ir šodien. Es jau teicu savā prezentācijā, ka ka ir arī kāds cits pētījums par ārējo izmaksu internalizāciju, un tur ir norādīts uz konkrētām rīcībām. Tas arī viss, ko gribu teikt. Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem, varbūt, ja ne visiem, tad vismaz uz lielāko daļu no tiem. Paldies, Pastorikungs! kungs! Mm, un eh, tiešām mums ir jāstrādā, jātur eh, latiņa augstu, ja mēs eh, nestrādāsim, neņemsim vērā ekonomisko un klimatisko virzienu, tad jā, jāatcerās arī šis upju sektors. Valstis absolūti mm, neinvestē ostās, kas stāv uz upēm. Mēs par to ne, neesam runājuši daudz, bet eh, ļoti bieži pietrūks kaut kādi pēdējie kilometri loģistiski. Kādā veidā pilsētas reģi, reaģēs um, uz šiem pēdējiem izaicinājumiem, pēdējiem kilometriem, kā novesta preces līdz pilsētai? jo eh, pilsētās mēs saprotam, ka, ka tur ir eh, velosipēdi un tā tālāk, bet preču pārdāšana ziņā pēdējie kilometri līdz pilsētai vienmēr ir problemātiski. Paldies, pasori kungs, par pētījumu, un es, es ceru, ka mums eh, ir jātiecās uz mērķiem. Bez mērķiem nekas nebūs, nebūs arī patiesa investīcija plāna, un uh, Tāpēc arī transporta komiteja ir eh, nedaudz bieži arī komisijai norādījusi uz to, ka ir nepieciešams tiekties uz mērķiem, ja, un lai mēs varam izstrādāt likumdošanu attiecīgi. Liels paldies! Eh, Vastorikungs, un paldies par pētījumu, jūs eh, paldies, ka atnācāt, atsaucāties uz izaicinājumu. Tad ja jums ir kaut kādi jautājumi precizējuši par šo pētījumu, lūdzu nekautrēties, uzdodiet to pastorī kungam, lai saņemtu precīzāku atbildi. Mēs vēl neesam parunājuši par pētījuma metodi, kas ir bijusi ļoti interesanta. Būtu interesanti arī zināt, kas notiek Francijā, kas notiek Zviedrijā. Mūsu mērķis ir konstatēt, kāds ir mērķis, ka, ka, vai tas ir izpildīts, kur ir kāda laba pieredze vai kaut kas neveiksmīgs, tad to labāk mēs varam regulēt ar likumdošanas palīdzību. Lielas paldies! Kolēģi, mēs esam pabeiguši ātrāk darbu, tāpēc es Jums novēlo labu apetīti, labu pēc pusdienas pārtraukumu. Mēs tiekamies pulkstens trijos un trijos. Mēs tiksimies ar komisijas pārstāvi. Mēs runāsim par to, kādi ir komisijai eh, prioritārie teksti un kas notiks nākotnē ar komisiju. Paldies un tiekamies trijos.